nothing, I think. Ah, eccolo qui. Allora, buonasera a tutti. Labu pēcpusdienu visiem. Pirms ķeramies klāt pie darba, es gribēju nākt klājā dažiem paziņojumiem. Daudz kolēģi to jau zinās. Pagājušajā nedēļas nogalā nu, nu, Jaroslavam Valēzem bija uh, satiksmes negadījums viņš nokļuva satiksmes negadījumā un tagad viņš ir slimnīcā. Par laimi viņa dzīvībai draudi eh, nāvis briesmas vairs nedraud, taču es esmu šīs komitejas priekšstādātāja, līdz ar to es nosūtīju komitejas vārdā eh, atbalsta vēstuli ar cerību ka viņš drīz atveseļosies un, acīm redzot, mēs arī sēkosim, kā situācija risināsies tālāk, un mēs arī sniegsim informāciju jums. Tagad pāriesim pie komitejas darba kārtības. Un pirmais darba kārtības jautājums ir darba kārtības projektu pieņemšanu. Ja komentāru nav, tad uzskatīsim darba kārtību par pieņemtu. Nākošais darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšanas sanāksmēm, kas notika 14. un 15. jūnijā un 12. un 13. jūlijā. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim šo protokolu arī par pieņemtu. Iebildumu nav? Labi, tātad protokols pieņemts. Tad mums ir tālāk priekšsēdētāju paziņojumi, jo īpaši saistībā ar koordinātoru sanāksmes rezultātiem. Koordinātoru sanāksmes laikā mēs kā pirmo darba kārtības punktu apspriedām um, apmeklējumus faktu izpētei. Jūnijas sanāksmē mēs apspriedām iespēju organizēt divas misijas augustā, vienu um, rudenī, vienu uz Berlīni un citu uz Rumāniju. Sekretariāts e, sāka gatavot šīs vizītes, un tas noved pie vairākiem, vairākām problēmām ar mūsu kolēģiem šajās dalībvalstīs, kad mēs izskatījām šīs grūtības, koordinātori nolēma atlikt uh, šīs vizītes uz vēlāku laiku, organizēt šīs vizītes 24. un 25. novembrī. Tāds ir pagaida plāns. Apmeklējumu grafiks, pagaida grafiks jums tiks e, izplatīts tuvākajās dienās, un tur arī būs redzams, kuri deputāti ir iekļaujami delegācijās. Mēs apstiprinājām sanākš, sanākšņu kalendāru nākošajam gadam. Un mēģināsim apmeklēt tās valsts, kuras mums neizdevās apmeklēt 2011. gadā. Tas attiec uz Franciju, Itāliju, Vāciju, uh, pie Čehijas robežas un Poliju. Mēs apstiprinājām sanāksmu kalendāru 2012. gadam. Vienīgās izmaiņas ir attiecībā uz sanākšanu februārī un martā, jo šie datumi sakrīt ar dažu citu komiteju sanākšanu datumiem. Un dažiem deputātiem šajā komiteja tas rada problēmas. Tātad par februāri un martu sanāksmēm šajos mēnešos mēs vienosimies nākošajā sanāksmēs. Komitejas locekļi un koordinātori saņēma programmu, kas uzskatām par jau labi sagatavotu semināram, kas notiks 8, 6. Eh, oktobrī. To semināru ierosināja Eiropas komisija pamatiesību hārtas īstenošana. Šāds ir semināra nosaukums. Koordināt, koordinatoriem esmu izplatījusi dažādu mūsu saņemto vēstuļu kopijas. Šīs vēstules bija no komisijas un citām iestādēm. Uh, Šīs vēstules attiec uz eh, lūguma rakstiem, kas vēl ar vienu tiek skatīti. Tātad viedokļa apmaiņa vēl turpinās. Eiropas ombuds aicināja mūs piedalīties 8. nacionālajā seminārā par Eiropas um, um, ombudu asociāciju. Tad šis seminārs notiek 21. un 22. oktobrī Kopenhāgenā. Uh, Iturgaja kungs pārstāvēs šo komiteju šai seminārā. Komisāra Potočnika kunga um, līdzdalība mūsu novembra sanāksmē tika apstiprināta. Un mēs arī pieņēmām pirmo projektu darba kārtībai mūsu nākošajai sanāksmē. Tas arī būtu viss no manas puses, sniedzot informāciju par koordinatoru sanāksmē panākto. Es saprotu, ka arī paziņojumi par koordinatoru darbu tiek pieņemti, līdz ar to mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Tātad tie ir tieši darba kārtības punkti mūsu dienas, mūsu šodienas sanāksmē. Viens no svarīgākiem punktiem ir astotais lūguma raksts par brūnā lača aizsardzību Francijā. Un to iesniedza Arkanģelī kungs. Un vēl viens svarīgs jautājums ir 13. lūguma raksts. 13. darba kārtības punkts lūguma raksts saistībā ar uh, līgumdarbiniekiem ES iestādēs. Un ap šo lūguma rakstu iesniedzēju būs klāts. Norisināsies viedokļa apmaiņa par iturgai ziņojumu saistībā ar atkritumu direktīvas piemērošanu. Un būs arī diskusijas par Nord Stream gāzes vada ziņojumu. Tātad šie ir svarīgākie darba kārtības punkti mūsu šodienas darba kārtībā. Kā jau parasti jūsu rīcībā ir eh, saraksts ar rekomendācijām par lūgumrakstu atvēršanu vai šī jautājuma slēgšanu. Un nu, tas, ja nav nekāda iebilduma, tas arī tiks iekļauts mūsu šodienas protokolā. Atgādināšu, ka nākošajās, nākošās nedēļas plenārs sēdē Strasbūrā otrdienas pēcpusdienā norisināsies debates par ikgada ziņojumu, mūsu komitejas ziņojumu. Tāpēc es aicinātu kolēģus būt klāt šajās debatēs lai atbalstītu māju kā mūsu referenti. Pēc debatājiem par šo ziņojumu parlamentā mm, iespējams, ka nenorisināsies eh, preskonferences, kā tas notika pagājušajā gadā, jo šie nebūs klāt pietiekoši daudz žurnālistu, citu svarīgi jautājumi izskatīšanas dēļ. Tā tad mēs vienkārši nāksim klājā ar preses relīzi visiem masasaziņas līdzekļiem. Ja neviens par to nevēlas komentēt, tad mēs tagad varam pāriet pie sestā darba kārtības punkta. Tātad sāksim mūsu diskusijas ar pirmo rakstveidu lūgumu rakstu. To iesniedza Panajotis Buras, Grieķijas valsts piedarīgais Uh, viņš to iesniedz megalopolas pilsētas domas vārdā par Grieķijas iestāžu neatbilstību ēs atkrituma apsaimniekošanas kritērijiem. Un saistībā ar neatbilstību procedūrām, saistībā ar plānoto poligonu netālu no Melaponos pilsētas Peloponosas reģionā Grieķijā. Lūgumraksta iesniedzējs nav klāt, līdz ar to dodu vārdu uh, Joannis Kuniņotis kungam, komisijas prie, pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo projektu Megalopolē, jāatgādina, ka 10. septembrī 2009. gadā lietā C286 eh, Grieķija jau, eh, pret viņu jau bija negatīvs eh, spriedums bīstamu atkritumu apsaimniekošanas plāna sakara Un eh, te tā te bija runa par bīstamo atkritumu neatbilstošu apsaimniekošanu. Līdz ar to Grieķijai ir jāizveido eh, instalācija tīkls, ņemot vēro eh, Eiropas Savienības vīdes tiesību aktu prasības. Runājot par megalopolis poligonu, jāsaka, ka, ka komisiju ne Eh, Grieķijas varas iestādes, nedz arī pats lūgumraksts iesniedzējs nav eh, minējis, eh, informējis par ieteiksmes vidi pētījumu. Līdz ar to vēl ar vienu nevar secināt, vai ir kādas šeit kāda saikne ar ES tiesību aktu neievērošanu. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Bostināro kungs, lūdzu. It is a, an déjà vu tā ir jau piedzīvota situācija. Dežavju šodien mums ir jāapstājas. Komisija mums saka, nav nekādas atbildes no kompetentajām Grieķijas iestādēm, ja tās varētu nosaukt par kompetentajām iestādēm. Nav arī nekādas atbildes no vietējām iestādēm. Nu, tā tad. Iturgais ziņojumā Uh, apspriežot to, kas būtu darāms nākotnē, tad jāņem vērā, ka laika ierobežojums gan dalībvalstīm, gan komisijai ir ļoti svarīgi. Tas ir vienīgais secinājums, jo te ir lūguma raksts, bet uh, varas iestādēm vispār uh, tas liekas kaķim zem astes pilnīgi nesvarīgi. Viņas neko nedara. Paldies! Ehm, neviens cits nevēlas izteikties, turpina priekšsēdētāja Amisija. Lūdzu. Jāra kungs. Problēma ir eh, tāda, cik tālu es saprotu, ka mēs šeit eh, saskaramies ar tādu fenomenu, ka nesaņemam nekādu informāciju no dalībvalstīm. Tad mēs pasūtām vīdes eh, pētījumus, šie pētījumi vēl tikai tiek veikti, pēc tam mums tie ir jāpārbauda, un tad arī mēs redzēsim, kādi ir rezultāti. Lūkumraksta iesniedzējiem šī situācija izskatās pavisam savādāka. Viņš uzskata, ka šie pasākumi jau virzās uz priekšu, un jautājums ir par to, kurš tad šeit ir rīkojies nepareizi. Es domāju, ka mums vajadzētu aicināt komisiju un arī spiest komisiju nodrošināt, lai informācija tiktu sniegta, lai dalībās sniedz tādu informāciju, kas ļautu mums pārbaudīt, uh, kas īsti notiek. Mēs ar šādu fenomenu saskaramies ļoti bieži, un mēs taču zinām, ka ir kaut kas slikts noticis, bet diemžēl tad jau ir par vēlu. Tieši tāpēc mums vajadzētu atstāt šo lūgumu rakstu atklātu, tieši tāpēc, ka mums nav nekādu rezultātu, un mums vajadzētu lūgt komisiju spiest Grieķiju iesniegt šo informāciju. Salavrākos. Salavrākos kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es uh, ieklausījos komisijas atbildē, es to noklausījos. Mhm. Tā ir tāda pati situācija, kādu mēs saņēmām, tāda pat atbildi, kādu saņēmām 2009. gada 20. februārī. Bet eh, Grieķijas vēstnesī 2011. gadā 5. jūlijā, tātad šogad, tika publicēts Uh, vides ministrijas un veselības un sociālās solidaritātes ministrijas un attīstības un pārtiks un turisma ministrijas kopīgs lēmums par uh, prasībām pret šo projektu. Tāpēc es aicinātu šo lūgumu rakstu turpināt skatīt, šo megalopoles pilsētas domas vārdā iesniegto lūgumu rakstu. Taču es arī lūkšu arī to, lai komisija pieprasa, lai tai tiek nodota informācija ar jaunākajiem elementiem, un lai arī Grieķijai tiek atgādināts, ka tai būs jāmaksā sankcija, īsām jāmaksā soda nauda par šo aizkavēšanos. Un te nav runa tikai par vīdes jautājumu vai par ietekmi uz veselību, bet te taču arī var izmantot uh, citus pasākumus, uzlikt sodu Grieķijai. Mums ir arī turpmāk jāskatās, kā attīstās situācija politiskā ziņā Grieķijā. Tāpēc es gribētu aicināt turēt, eh, paturēt prātā šo manis nu pats sniegto informāciju, es esmu gatavs jums to tālāk nodot. Un, protams, nākošais mums jāatgriež pie šī jautājuma. Labi, turpin priekšstādātā, tad gaidāms vēl sankcijas eh, Grieķijai nākošgad. Labi, tad eh, atstāsim šo lūgumu rakstu skatīšanu Uh, uz turpmāk laika, tad mums jāskatās, uh, cik daudz laika un mūsu rīcībā un kādas metodas varam izmantot. Tas jārasina ātri, jo patiesībā šis lūgumraksts jau pirms trim gadiem tika aizsākts. Tā tad pārējiem pie nākošā lūgumraksta, septītais darba kārtības punkts, ziņojums par atkritumu direktīvas piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem. Mūsu referents ir Iturgais kungs. Lūdzu, vārds jums! Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, nākot klajā ar šo ziņojumu par atkritumu direktīvas piemērošanu um, saistībā ar saņemtajiem lūgumrakstiem, es gribētu pateikties dažiem uh, deputātiem Karolēnam Deividam no sekretariāta, no Tautas partijas grupas, manas grupas, Lēnes kungam un vēl arī citām grupām, protams, pateicos par viņu atbalstu. Un gribu pateikties arī asistentiem, padomdevējiem, jo mums patiesībā bija vairākas sanāksmes, kas mums ļauj tuvināt mūsu nostājas un izstrādāt labāku plānošanas metodi saistībā ar šo ziņojumu. Arvien vairāk lūgumu rakstus mēs saņemam par šo jautājumiem. Tas ir nepārprotami. Mēs redzam, ka vairāk, eh, vairāk svars iestādes daudzās dalībvalstīs nespēja pietiekošā līmenī nodrošināt atkritumu pārstrādi. Un dalībvalstīm ir jāizpilda esošo tiesību aktu prasības lai uh, aizpildītu tos trūkums, kas izriet no nepareizas dzīves uh, veida. Ir taču daudz atkritumu arī no slimnīcām, no rūpniecības nozarēm. Visiem ir pilnīgi skaidrs, ja mēs neizpildīsim izvirzītās prasības, tad sekas būs negatīvas. Un tas neatiec tikai uz mūsu uh, iedzīvotāju veselību un labklājību, bet arī vispār uz vīdi un mūsu planētu kā tādu. Pamatojoties uz mūsu saņemtajiem lūgumrakstiem, mēs redzam, ka pastāv daudz bāžu eh, vietējo, mm, vietējā līmenī atkritumu pārvaldība kļūst par nopietnu sociālu problēmu, un dalība un iedzīvotāji sagaida, ka Eiropas Savienība pieņems tiesību aktus, kas ļauš šo problēmas risināt pēc iespējas ātrāk. Tad par ko šeit ir runa? Uh, Te ir runa par Eiropas Savienības tiesību aktu uzticamību. Un tāpēc šai ziņojumā mēģinu rast iespējamos risinājumus uz tām, problēm, tām problēmām, kuras, uz kurām mums norādīja lūgumrakstiesniedzēji. Mēs varam rast risinājumus tikai tad, ja mēs pareizi īstenojam atkritumu uh, tiesību aktus mūsu dalībvalstīs. Tātad uh, aicinu uh, izvērst informācijas kampaņas uh, kas vērsts uz iedzīvotājiem šajās reģionos. Un arī grib vērst jūsu uzmanību secinājumiem mūsu ziņojumā. Te ir izskan aicinājums skatīties nākotnē, kā varētu apstrādāt atkritumus Eiropas Savienībā. Vispirms aicinām dalību valstis pilnīgi īstenot atkritumu direktīvu, jo īpaši nodrošinot pietiekami labi izstrādāts plāns atkritumu pārvaldībai. Otkārt ir nepieciešams plašāks investīciju stratēģiju, infrastruktūru un instalāciju izveidēji, lai risinātu atkritumu problēmu dalībvalstīs. Un vēl iespējams vajadzētu izmantot pietiekoši daudz resursu šīm mērķim, vai arī varētu pieprasot tiešo finansējumu no Eiropas Investīcija bankas. Treškārt, Mums, mums būtu jābūt informācijai no, no tām varas iestādēm, kas nodarbojas ar atkritumu pārstrādi, pārvaldību. Un tad mums ir jāuzņems svarīgāk loma, sniedzot informāciju savu ieguldījumu uh, atkritumu pārstrādes plānu izstrādē dalībvalstīs un jānodrošina Eiropas saimnības tiesību aktu īstenošana dalībvalstīs piektkārt. Man šķiet, ka stratēģija efektīvākam atkritumu, efektīvai atkritumu pārvaldībai nodrošina uh, daudzas darba vietas un palielinājumu arī auga apjomā, jo iedzīvotāji arvien vairāk apzinās, cik svarīgi rūpēties par vidi, un no tā mēs varam gūt uh, labumu, un tas arī būtu pozitīvs seškārt, sastkārt. Mēs arī norādām, cik svarīgi ir jāīsteno ietekmes uz vidu pētījumu secinājumi un arī certifikācijas procedūra konkrētajā vidē. Tālāk mēs aicinām dalībvalsts nodrošināt, ka tiek izvērsts ietekmes uz vidi pētījums, pirms tiek pieņemts lēmums eh, celt kādu jaunu atkritumu pārstrādes vai pārvaldības uzņēmumu Astotkārt esmu pārliecināts par to, ka dialogs starp varas iestādēm, privātā sektora dalībniekiem un iedzīvotājiem ir labākais veids, kā nodrošināt uh, izvairīšanos no konflikta. Mums ir arī jāpievērš uzmanība caurskatāmībai un vieglai pieejamībai, informācijas pieejamībai. Devītkārt aicinām komisiju skaidrākā formātā paskaidrot, ko darīt ar atkritumu poligoniem, lai eh, nodrošināt pēc iespējas mazāku iespaidu uz eh, cilvēku, dzīvnieku veselību un vīdes piesārņošanu. Un tas viss saistībā ar subsidiaritātes principu. Mēs arī aicinām Eiropas komisiju, kad vien tas atkarīgs no tās, ka tas ir tās kom kompetencē nodrošināt, ka tiek ievērotas procedūras prasības. Tas attiec uz ieteikmes uz, uz vidi pētījumu, sabiedrības apspriedēm un citiem, uh, citām prasībām, kas ir attiecīgās direktīvās. No nu, mūsu viedokļa ir arī svarīgi, lai būtu skaidrāks iespējas par atkritumu pieņemamības kritērijiem un konkrētas procedūras, kā ievarot šīs prasības. Un, visbeidzot, jābūt arī izstrādātai sankcijas sistēmai, sodiem, kas jāmaksā tiem cilvēkiem, kas nelegālā veidā tiek vaļā no saviem atkritumiem, jo īpaši tev tas attiec uz toksiskiem atkritumiem. Tas attiektos arī uz uh, nodarītā kompensēšanu. Līdz ar to priekšstādātājs kundze, visi šie jautājumi un arī citi aspekti, kas atainojas manā ziņojumā, ataino nepieciešamību, ka visi šie jautājumi Eiropas parlamentam ļoti svarīgi. Šis ziņojums ir svarīgs arī vides komitejai, lūgumrakstu komitejai. Tik daudz lūgumrakstu mēs saņemam par šiem jautājumiem ka mūsu kolēģiem, ņemot vērā visas mūsu noturētās sanāksmes un iespējas, kas mums ir bijušas, sadarbojoties ar sekretariātu, izskatīt e, šos ziņojumus, pieņemt grozījumus šai ziņojumā. Un tad tālāk e, pievērsties debatēm plenārsēdē. Man šķiet, ka šīs debats būs decembrī plenārsesija. Līdz tam brīdim cerams, mūsu rīcībā būs viss tas, kas ir nepieciešams ziņojums no lūgumrakstu komitejas, kas atainos eh, visus kritiskos punktus un bāžas, kas ir Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātāja, paldies tur Iturgai kungam, liels jums par paveikto darbu! Un tātad tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Diezdeļ, kas tieļokungs, lūdzu. Paldies priekšādātē. Es strādāju C2 eh, departamentā, kur mēs strādājam ar līdzīgiem jautājumiem. Mēs šo ziņojumu projektu ar lielu interesi izlasījām. Un tiešām tur tiek uzdot virkni jautājumu, kas mums labi pazīstami un kas, protams, ir ārkārtīgi būtiski tajā brīdī, kad runājam par atkritumu pārvaldīšanu Eiropā atbilstīgi noteiktajiem tiesību aktiem un izstrādātajām politikām, resursu efektivitātes jomā un tam līdzīgi. Diemžēl atkritumi joprojām eh, tiek, šķēr, tiek šķērdēti, netiek pārstrādāti Eiropas Savienībā. Dalību valstīm sen tiek teikts vairāk tos pārstrādāt otraizēji, bet jāsaka, nu to nevar darīt par katru cenu. Kad runājam par pārstrādāšanu, tad runājam par pārstrādāšanu saskaņā ar labākajām pieejamām taksēm un labākajām eh, praksēm un pieejamo tehnoloģiju. Diemžēl Eiropas Savienībā joprojām novērojama aina kur ir milzīgi kontrasti, milzīgas atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Nu, tā vispārīgi var jums pastāstīt, ka 16 dalību valsts jau vairāk nekā 60% sadzīves atkritumu joprojām izmet uh, atkritumu poligonos. Un uh, ir sešas valstis savukārt uh, - Vācija, Austrija, Nīderlanda, Dānija. Uh, Eh, Beļģija un vēl kāda valsts, kas ir eh, nu, tāda īpaši, vai, īpaši vainīga šai ziņā. Un tad ir pāris valsts, kā piemēram Luksemburga un citi, kur ir zināma kombinācijas starp dažādām atkritumu pārstādes sistēmām kur vairāk notiek sadedzināšana nekā poligonu, izvietošana poligonos un notiek arī pārstrāde. Nu, tāda ir situācija, ar ko mums šobrīd jārēķinās, ar ko sastopamies no komisijas puses Un pilnīgi simptomātiski apmēram 20% no visiem ar vīdes saistītajiem pārkāpumu procesiem ir saistīti tieši ar atkritumiem. Iturgais ja kungam ir taisnība, kad viņš eh, šo jautājumu izvirza eh, dienas gaismā un atkal runā par to. Un daudz eh, lūgumraksti ir nākuši tieši arī no pilsoņiem, un tie lielākoties saistīti ar eh, sīkākiem gadījumiem. Te gribu uzsvērt, ka šādu lūgumu izskatīšana prasa ārkārtīgi daudz resursu gan parlamentā, gan komisijā. Un mēs, protams, saprotam, ka neviens arī mēs paši nevēlamies, lai mums notiktu kaut kāda veida negadījumi, piemēram, tajās vietās, kur notiek atkrituma pārstrāde. Bet, ņemot vērā, ka atkritumus mēs tomēr radām un radām tos nepārtraukti, šādas pārstrādes vietas ir vajadzīgas. Protams, šāda veida iekārtām un vietām ir jāatbilst visa veida standartiem, kas noteikti Eiropas Savienībā. Tāpat vēlētos norādīt, ka daudzos gadījumos e, lūgumrakstu iesniedzēji vēršas pie Eiropas parlamenta kā pie pirmās instances, un lai arī viņi, protams, e, atbilstīgi īstenot savas tiesības, tas ir tiesības, ko viņiem vispirms vajadzētu tomēr izmantot vēršoties pie pašvaldībām un varbūt nacionālajām tiesu sistēmām. Turklāt gribētu norādīt, ka zinu, ka daudziem lūgumrakstu iesniedzējiem ir viena kopēja mm, baža, respektīvi, ka notiek kāds projekts, kas tiek īstenots, tas nav noslēdzies, nereti nav saņemtas attiecīgas atļaujas no atbilstīgajām iestādēm. Un tas lielākoties attiec ar lielu poligonu vai sadedzināšo rūpnīcu eh, celšanu. Tas parasti rada sociāla rakstura problēmas apkārtnes iedzīvotājiem, bet diemžēl, diemžēl eh, komisijas kompetencē nav šajā posmā identificēt kaut kādu veidu pārkāpums eh, attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tāpēc mums ir jāgaida līdz brīdim, kamēr projekts noslēdzas un celniecības darbi tiek paveikti. paveikti. Noslēgumā gribētu izklāstīt jums mūsu prioritātes attiecībā uz atkritumu direktīvu. Varu pastāstīt, ka esmu trīs ar pusgadus bija atbildīgs par poligonu jautājumiem, saprotu, kāda ir problemātika ar poligonu direktīvu un tam līdzīgi. Var jums pastāstīt, ka šai jomā vēl daudz darba darāms. Ja šis tiesība akts eh, tiktu transponēts eh, Jāsaka, tam vajadzēja būt transplantam līdz 2010. gada decembrim, bet, diemžēl, protams, tas tā nav noticis visās dalību valstīs. Tāpēc viena no mūsu prioritātēm ir pievērsties tieši šim transponēšanas jautājumam un spērt visus juridiski pieejamos soļus, lai pārliecinātos, ka dalību valstis spēlē pēc vienādiem noteikumiem un ievēro šos tiesību aktus, transponētos savos tiesību aktos. Ļoti svarīgi tajā gadījumā, kad risinām kādu problēmu, ir saņemt arī atbilstīgo informāciju pirmām kārtām. Vēlamies uh, kaut ko vairāk par Eurostat piedāvātajiem statistikas datiem, tā lai mēs varētu tiešām burtiski ar pirkstu rādīt uz tām valstīm, kas pārkāp noteikumus. Te mums ir vajadzīga papildus informācija, te mums vajadzīga iestāžu palīdzība, tāda iestāžu palīdzība, kā piemēram Eiropas vidas aģentūra. Tieši kā jau tik iepriekš arī pieminēts. Mums ir, mums ir vajadzīgi tātad pamatīgi stabili dati. Un lai uzraudzītu atkritumu pamatdirektīvas īstenošanu, uh, mums, jāsaka, tiek piedāvāts ļoti spēcīgs instruments, respektīvi e, atkrituma pārstrādes plāni, ja mēs to pratīsim izmantot. Katru reizi, kad par to runājam, tad jāsaka, tas tiešām ir tāds dokuments, kas ir melns uz balta rakstīts, un kur ir attiecīgi punkti, ko var pārbaudīt. Realtātē, protams, šie plāni nebūtu, nebija tik atbilstīgi e, izstrādāt, un šobrīd ir problēmas ar to izpildi. Komisija vēlas īstenot uzraudzību par šo plānu īstenošanu. Īpaši tajās valstīs, kurās vēl nav izveidotas saprātīgas atkrituma pārstādāšanas iestādes. Tātad šīs minētās 16 valstis. Un te runājam ne tikai par atkritumu pārstrādes plāniem, bet arī par atkritumu profilakses pasākumiem, kas, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Šāda veida pasākumiem jātop īstenotiem līdz 2013. gadam, un jāsaka, nav par vēlu šobrīd un arī nav par agru valstis mudināt uz to iet. Es domāju, ka visi esam viensprāts, ka labāk nodarboties ar profilaks nekā pēc tam ārstēt jau smagu slimību. Kā jau teicu, mums ārkārtīgi svarīgi izveidot tādus mehānismus, ar kuru palīdzību mēs varētu šo zināšanu plaisu aizpildīt. Un tāpēc vēlamies izveidīt tādu četru grupu komisieru starp uh, eh, GOC un uh, citi, kas tad varētu sadarboties un strādāt kopā attiecīgajām dalībvalstīm. Komisija turpinās eh, veicināt informācijas apmaiņas starp visām dalību valstīm. Tas ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpat arī tā centīsies izskaidrot dalībvalstīm konkrētos tiesību aktus, sniedzot uh, pamatnostādnes, vadlīnijas un dažādas atbalstošas instrumentus. Nu, tas ir viss, ko šobrīd var teikt par šo jautājumu. Paldies! Ringrazio par jūsu intervenciju. Paldies, saka priekšādētāji. Paldies komisijas pārstāvim. gribētu minēt vienu lietu, par ko esam neizpratnē. Šķiet, nepastāv neliela pretruna. Komisija no vienas puses aicina pilsoņus līdzdarboties eh, dažāda veida izstrādes procesos, un tajā pašā laikā no otras puses Šai komitejā komisija dod padomu pilsoņiem nogaidīt. Līdz kamēr viņi ir izsmēluši visus nacionālās lūguma rakstu izskatīšanas iespējas. arī tajos gadījumos, kad situācija jau ir sāsinājusies, piemēram, pieminot uh, kampaņas uh, jautājumu. Jāsaka, toreiz situācija sāsinājās jau līdz neatgriezeniskam punktam, un tik ārkārtīgi daudzkārt, daudzslāņēni jau bija šī procedūra, ka nebija iespējams nonākt pie rezultātu. Varbūt jūs varat man par šo jautājumu vēlāk pastāstīt, bet tagad došu Merkis skundzei vārdu. Thank you. Paldies, priekšādātāji! Paldies, godētais kolēģi, arī par jūsu plašo izklāstu un prezentāciju. Tāpat paldies arī komisijai. Jā, atkritumi un ar tiem saistītie jautājumi ir ārkārtīgi aktuāli Eiropā. Un tāpat arī tos bieži skatām šeit komitejā. Un ārkārtīgi svarīgi tos risināt, saņemt atbildes uz šiem lūgumrakstiem. Pilnībā piekrītu referendam, kas teica, ka mums nepieciešams plāns, kā risināt šos jautājumus. Nu, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai Eiropas Savienības tiesība akti tiktu ievēroti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas pilnīgi pašsaprotam. Tas arī šai ziņojumā tiek uzsvērts. No otras puses, zināmā mērā, tas tomēr ir arī trūkums. Tas tāpēc, ka ir taču pašsaprotams, ka tiesība akti ir jāievēro. Tad kāpēc mums vēl vienreiz uz to būtu jāuzstāj? Vai tad tiešām lūgumrakstu komitejai vajadzētu atkārtot tādu frāzi, kā lūk, pašreizējiem spēkā esošiem tie, tiesību aktiem ir jātop ievērotiem Eiropā? Es tā nedomāju. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt atbildi tiem lūgumrakstu iesniedzējiem, kas pie mums vēršas. Un mums vajag viņiem pastāstīt, ko mēs darīsim ar šo lūgumrakstu, ko darīsim lietas labā. Un tāpēc vēlētos uzdot referentam šādu jautājumu. Šis ziņojums nav lūgumraksts kā tāds komisijai, vai ne tā, jo mēs esam, li, mēs esam likumdevējs orgāns un mums nav jāsūt lūgumrakstu komisijai nekādā veidā. Mums ir daudz spēcīgāki instrumenti rokās, un tāpēc es ierosinātu šai svarīgajā ziņojumā atbildēt attiecīgajiem pilsonim uz viņa lūgumrakstu rakstu pasakot, ko mēs darīsim lietas labā. Mums varbūt vajadzētu izdom, izveidot zinām formātu. Ja nesaņemam lūgumu rakstus, tad šādā veidā, tad ko mēs daram lietas labā? Es domāju, ka mums ir. Within... Es domāju, ka mums vajadzētu arī noteikt zinām laika grafiku, kurā notiek uh, atbildes sniegšana. Nu, piemēram, uh, lūk, protams, arī attiecībā no tā, atkarībā no tā, par kādu apmēram problēmu ir runa, cik nopietni sāsinājusies ir situācija. Turklāt, mums vajadzētu, protams, arī pieprasīt pārkāpumu procedūras ierosināšanu gadījumā, ja tas būtu aktuāli. Ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, lai mēs tātad izstrādājam šādu formātu, ko piemērojam konkrēti lūguma raksta gadījumā, kādi ir tie soļi, ko mēs sparam. Un jāsaka, ka ar katru reizi šāda veida lūguma rakstu skaits palielinās beigu beigās varbūt varam vērsties tiesā. Kāpēc mēs saņemam ļoti daudz šādu lūgumu rakstu? Un tieši tāpēc, ka tiesību akti netiek ievēroti, tie nav pietiekami skaidri. Pilsoņi ir nobežījušies par eh, tiesību aktu īstenošanu, par to, ka nenotiek nekāda rīcība. Viņi ir nobežījušies arī par paskatāmības trūkumu. Nu, piemēram, attiecībā uz sadedzināšanas iekārtu vai poligonu, eh, nu, viņi nezina, vai tur no, tiek ievērots visas tiesību normas, vai viss notiek saskaņā ar veselības aizsardzības noteikumiem, viņiem trūkst informācijas. Un, un viņi netiek iesaistīti konkrēti, konkrētajā, konkrētā risinājuma meklējumā un es domāju, ka mums vajadzētu viņiem sniegt atbildu uz to. Man ir vēl pāris komentāru. Pirmā, nu, pirmām kārtām es priecājos, ka finansējums nav tā lieta, kas rada problēmas. Uh, Jo tiešām katrai valstī pašai ir jāpārliecinās, ka tā spēja sekt izmakstu, izmaksas attiecību tiesi, attiecīgi tiesību aktu īstenošanā. Es domāju, tas ir svarīgi. Neviena valsts nedrīkst būt atkarība šeit no kaut kādiem ārējiem eh, finanšu avotiem. Lai, lūk, šāds jautājums risinātu valstī, jāmeklē pašai savi risinājumi, kas ir piemēroti konkrētajos apstākļos. un tāpēc nedomāju, ka mums vajadzētu vērsties pie EIB, lai nodrošinātu tiešās subsīdijas šādos gadījumos. Es domāju, ka struktūra fonda izmantošana ir tāds pagaidu risinājums un ceru, ka tāds tiks piemērots arī laika gaitā kampaņā un citos reģionos ārkārtīgi interesanti, ka jūs nākat klajā arī ar tādām jaunām idejām, piemēram, eh, lūk, mm, krāsu kodēš, eh, kodēšanu un tam līdzīgi. Vides komitejā par to spriedām. Jā, tika runāts par to, ka varētu būt tam līdzīga reakcija, bet domāju, ka ir arī cita veida pasākumi, kas varētu nekst ātrākus rezultātus. Nu, piemēram, cik ierēģi, piemēram, ir vajadzīgi, lai īstenotu šo atkritumu direktīvu, jo Itālijā, piemēram, kampānijas reģionā redzējām, ka bija ārkārtīgi daudz ierēģiņu. To netrūka, bet viņi vienkārši nerisināja tos jautājumus, ko mēs domājam, viņiem būtu jārē, jārisina. Un nebija vienkārši darbības efekti. Tad, tad kāds ir tas modelis, kam mums vajadzētu seku, sekot? Pilnīgi piekrīti jums tajā, ka domāju, mums tiešām vajadzētu vairāk iesaistīt vides aģentūru šai kopējā darbā. Un to vajadzētu iekļaut arī attiecīgi direktīvā vai tiesību aktos, vajadzētu dot tai mandātu e, šai ziņā un tam līdzīgi. Nedomāju, ka atkrituma sadedzināšanas iekārts pašas pa sevi rada problēmu Nu vienalga, vai tās tiek pilnā mērā izmantotas vai nē. Es domāju, galvenais, kas rada problēmas, ir tas, ka trūkst informācijas par to, kā tās funkcionē, kā tās darbojas. Un tāpēc, kā jau teicu, vēlreiz mums vajadzētu nodrošināt pārskatāmību. Tā ir tas pats galvenais eh, kodols, ko vajadzētu šai ziņojumā atspoguļot. Tālāk par um, kaitīgiem atkritumiem, tātad par eh, toksiskiem atkritumiem runājot. Nu, jā, arī šeit, eh, jāsaka, tā ir diezgan aktuāla problēma. Nedomāju, ka mm, toksiska atkrituma sadedzināšana rada pārlieku liels problēmas pati par sevi, bet jau atkal, jau atkal trūks pārskatāmības, trūks dialogu ar pilsoņiem, un tas rada ļoti daudz problēmas. Nu, un, protams, varbūt arī atsevišķos gadījumos nav pietiekami atbilstīgi īstenot tiesību akti. Paldies, kolēģi, visiem jums, kas strādā pie šiem jautājumiem. Tie ir ļoti nopietni jautājumi, jo atkritumi nu dien ir tas nākotnes resurs, ko varēsim izmantot šajā pā, uz pārstrādu vērstajā sabiedrībā. Un šai komitijā jāsaka, redzam, ka atkritumi joprojām tiek uztvert kā problēma ļoti daudzās valstīs. Nu, varbūt šos lūgumrakstus varam izmantot, lai no savas puses šo, virz, šo jautājumu virzītu uz priekšu un domāju, ka tas tiešām varētu būt labs potenciāls arī nākotnē. Grazie, kolēģa Martīnes. Martīneses kundze, kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Pirmkārtām, viss, ko minēja Merkīs kundze, ir pilnīgi taisnība, varu tam piekrist. Taču man ir 3-4 komentāri. Pirmkārtām vēlētos apsveikt Itur Gaisa kungu par viņa izklāstu. Manuprāt, viņa ziņojums ir ļoti nopietns un arī ļoti svarīgs. Dažkārt tiek sastādīti izcili ziņojumi, bet tajos neparādās nekādas vadlīnijas darbam. Kā Judīte teica, šajā ziņojumā mēs šādas vadlīnijas redzam. Ir divas svarīgas lietas. Pirmām kārtām vajadzētu uzsvērt, kādas ir prioritātes šajā jomā. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja šo ziņojumu mēs apspriestu plenāru sēdē. Mums vajadzētu to apspriest, ņemot vērā jaunās procedūras, kādas ir mūsu rīcībā. Esam jau īstenojuši daudzus no šiem pasākumiem, ir eh, panākta vienošanās, visi ir vienisprātis, dažkārt tiek nobalsots vispār bez prezentācijas. Dažkārt referents ir bijis eh, tik centīgs, ir tik labi strādājis un ir bijis tik efektīvs, ka notiek šāds balsojums bez diskusijām. Taču es uzskatu, ka šis temats ir ļoti nozīmīgs un tieši tāpēc mums vajadzētu to apspriest plenārsēdē. Tāpat arī es uzskatu, ka šis ziņojums ir svarīgs tāpēc, ka, kā jau Merkīs konstatēja, mēs eh, cenšamies tajā uh, nodrošināt racionalizāciju. Mēs cenšamies panākt, lai mūsu komiteja darbojas efektīvi. Mums vajadzētu panākt to, ko nevienmēr mēs panākam, proti tāda saprātīga vienošanās eh, starp grupām un deputātiem. Visu mūsu pūliņi un ieguldītais darbs, kā jau Merkīs kundzes teica, ir patiešām ievērojams. Mēs cenšamies šeit atdzīvināt mūsu komiteju, tās darba metodas un mērķus. Mums ir izdevies panākt, lai šī komiteja palīdzētu pilsoņiem, lai tiktu atrisinātas pilsoņu problēmas, lai tas nebūtu tikai tāds tukšs diskusija fórums. Es uzskatu, ka šis virziens ir ļoti nozīmīgs. Noslēgumā vēl kas, ko minēja Judīte Viņa teica, ka šajā jomā tiek iesniegts daudz lūgumrakstu, tāpēc, ka ir veicināta sabiedrības izpratne, bet neskatoties uz šiem lūgumrakstiem, piesārņojums pastāv, tā kļūst arvien vairāk. Mums ir jānodrošina cilvēkos izpratnē par to, ka nedrīkst piesārņot. Dažas valstis Eiropas Savienībā ir nodrošinājušas to, ka lielveikalos vairs netiek doti plasmasas iepakojuma maisiņi. Tas ir liels progress. Mums ir jānodrošina, lai piesārņojums samazinātos. Ir jāaudzina bērni, ir jāskaidro pilsoņiem, ka katru reizi kaut ko piesārņojot, mēs radām problēmu visai sabiedrībai. Pilsoņiem vajadzētu zināt, ka viņi ir atbildīgi. Viņi nevar sūdzēties par atkritumiem, kas ir apkārt, piemirstot, ka īstenībā viņi paši šos atkritumus rada. Vēlreiz paldies, gribētu uh, dzirdēt šo tematu plenārsēdē. Paldies, saka priekšādātāji, cerams, ka mums izdosies risināt jautājumus, kas ir iekļauti šajā ziņojumā. Jārkungs, lūdzu. Lās paldies pirmkārtām mūsu kolēģim Iturgais kungam Šķiet, ka viņš šo sarežģīto uzdevumu ir ļoti veiksmīgi atrisinājis. Šīs problēmas sistematizācija, nodrošināšana, lai mēs nonāktu pie politiskiem uh, secinājumiem, ir pats svarīgākais. Tieši tāpēc es arī, arī es domāju, ka plenārsēdē vajadzētu ne tikai balsot par šo ziņām, bet arī par to diskutēt. Uzskatu, ka ziņams ir tā vērts, lai par to runātu. Man ir kāds komentārs. Merkīs kundze jau paskaidroja šo fenomenu. Tad mēs pieņemam Eiropas Savienības likumus un mēs gaidām, lai dalībvalstis šos likumus īstenotu. Nu tāda ir šī pasaule. Mēs saskaramies ar tādu fenomenu, kas, eh, diemžēl, pastāv. Savādāk, ja mēs lūgumrakstus nebūtu saņēmuši. Nākamais, ja tiek izdodi šādi likumi Eiropas līmenī, ir jāatcerās, ka ir jāievēro arī termiņi. Protams, ka dalībvalstīm ir vajadzīgs laiks, lai piemērotos, tāpēc pārējais periodi ir svarīgi. Taču šie periodi, šie termiņi, manuprāt, ir ļoti gari. Bieži vien šie lūgumraksti tiek iesniegti un komisija atbild, ko jūs uztraucaties. Uh, Uh, dalībvalsts ir pārējais periodā, un pēc tam arī tiks pieņemti vajadzīgie likumi. Taču šis laiks paiet, un mēs varam konstatēt, ka dalībvalstis savus uzdevumus nav pildījušas. Tā vietā mums vajadzētu nodrošināt likuma moratoriju. Mēs nevaram gaidīt, ka šis likums pēkšņi tiks īstenots, ja visu laiku dalībvalsts par to nav vispār rūpējusies. Viss e, eh, smagākais tādos jautājumos kā atkritumi ir tas, ka lielākajā daļā valstu šis jautājums ir reģionāla lieta. Parasti pārvaldības vai kādi fondi nodarbojas ar šo jautājumu, un tas nozīmē, ka no centrālā līmeņa mēs esam ļoti, ļoti tālu. Un tad, kad mēs veicam šīs faktu meklēšanas, faktu atlases vizītes, tad mēs saprotam, ka neko īsti nevar atklāt, ka bieži vien daudz kā trūkst, un uh, bieži vien tiek uh, veikts kaut kāds monitorings, kas īstenībā neko nedod. Es domāju, ka mums vajadzētu saprast, kas tad īsti notiek šajā jomā. Nākamā problēma ir tas, ka ir uh, par maz informācijas vai informācijas nav vispār. Arī šī problēma šodien jau tika pieminēta. Ja komisija saņemtu šādus lūgumrakstus, Ja komisija pati nevar saņemt eh, nekādu informāciju, tad eh, tas eh, nozīmē, ka šeit vairs neko īstenībā nevar darīt. Bieži vien lūgumraksts uzraksta lūgumrakstu, pēc tam komisija izdod pieprasījumu pēc informācijas, un šķiet, ka reģionālajie mm, deputāti, pašvaldību darbinieki zina daudz vairāk nekā komisijas darbinieki. Uh, Tad, tad likuma moratorijas un arī tiesības uz informāciju tie ir svarīgi punkti. Protams, pilsoņiem ir jāsniedz informācija, bet arī mums šī informācija ir vajadzīga. Tāds ir šis fakts. Jā, protams, vide ir nesadalāma, eh, atkritumu problēma ir tāda, kas skar ļoti daudzas vietas, un tieši tāpēc mums vajadzētu šo problēmu arī atrisināt. Ir tur gaiskungs ir uzņēmies ļoti lielu atbildību. Man ir liels prieks, ka Jūs esat šo savus pienākumus pildījis ļoti veiksmīgi. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir tā vērts, lai par to plenārsēdē ne tikai balsot, bet arī diskutētu. Paldies, Bastināru kungs! Paldies, priekšādātāji! Godājumie kolēģi! Apsveicu mūsu kolēģa vicepriekšsēdētāja Turgais kunga darbu taču es vēlētos atgriezties pie šī ziņojuma praktiskajiem secinājumiem. Pēc grozījumiem šis ziņojums kļūs par instrumentu, ar kuru mēs varēsim mainīt pašreizējo situāciju. Pašreizējā situācija ir neapmierinoša. Mēs tikko runājām par megalopoli, un mēs sapratām, ka mums nav nekādu pilnvaru. Šādu pilnvaru nav nec parlamentam, nec arī komisijai. Mums vajadzētu darboties tā, lai Eiropas likumdevēji, komisija un vides aģentūra varētu strādāt, lai tiem būtu vajadzīgie rīki. Ir vairāki gadījumi, kad notiek formālas konsultācijas, ja tiek uh, veidots kāds atkrituma apsaimniekošanas plāns vai projekts, piemēram, tāds bija Bulgārijā, un to mēs apmeklējām, tad mēs redzam, ka uh, Tie cilvēki, kas ir pretī šādam projektam, vienkārši netiek ielēst apspriež zālē. Manuprāt, manā valstī Rumānijā šī situācija ļoti līdzīga. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs tāds strikts ietvars, mums ir vajadzīgas reāls konsultācijas. Nākamais, mums vajadzētu definēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir jāpiemēro stratēģiskais vides ietekmes izvērtējums lielos rūpnieciskos projektos, kuru rezultātā var rasties daudz rūpniecisku, toksisku atkritumu, piemēram, tādiem, ku, tādi atkritumu, kuros ir ciānkālīs, tad šādiem projektiem ir noteikti ļoti skaidri jādefinē, kādā veidā ir jāveic mm, izpēta par ietekmi uz vidi. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas jaunas pilnvaras Eiropas komisijai un Eiropas vidas aģentūrai, tā lai šīs iestādes varētu uz vietas izpētīt, kāda ir situācija pirms tiek veikts strateģiskais eh, ietekmes uz vidi izvērtējums, un eh, tas tiek akceptēts. Pretējā gadījumā mēs vienkārši redzam, ka uzņēmumi un valdības, tie ir tādi kā uh, sabiedrotie šajā gadījumā, ka tie vienkārši stāsta melus lai gūtu peļņu. Tāpat arī mums ir jāatcerās par pašvaldībām, par nacionālajām valdībām, par Eiropas komisiju un to sadarbību. Es eh, atgriežos pie šodien apspriestā megalopolis jautājuma. Vietējie neatbildēja, valdība neatbildēja, un komisija vienkārši nāk un saka, ka nesaņēmām no valdības informāciju, tāpēc neko nevaram jums pateikt. Un ko tad mums atbildēt šim pilsonim? Es domāju, ka mums vajadzētu definēt striktus laika grafikus, termiņus, kuros eh, šīm varas iestādēm ir jāsniedz atbilde. Un, ja šīs atbildes netiek sniegtas, tad iespējams, ka ir jāpiemēro sankcijas. Taču bez šīs zeltainās vai sarkanās kārtiņas mēs nepanāksim, ka dalībvalstīs kaut kas tiek paveikts. Pēdējais. Mums vajadzētu spiest uz otrreizēju pārstrādi. Kolēģi, Ķīna pārstrādā atkritumus, kas tiek ievesti no Japānas un Dienvidāzijas. Mēs zinām, ka Ķīnā ir uh, piesārņojuma problēmas, taču tagad Ķīnā ir izveidot jauna rūpniecības nozare - atkrituma pārstrāde. Komisija pieminēja vairākas valstis, kas ir ļoti kompetentas atkrituma otrreizējā pārstrādē, taču, diemžēl, lielākā daļa dalībvalstu nedarbojas spoži šajā nozarē. Mums ir vajadzīga otrreizēja pārsāde, jo bez tās mēs nevarēsim atrisināt atkritumu problēmu. Mēs neesam atrisinājuši arī piesārņojumu problēmu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jādomā par stingriem, konkrētiem kritērijiem dalību valstīm, pašvaldībām, reģionālajām valdībām – lai tās kaut ko darītu, lai tās skaidrotu. Mums nav vajadzīgi skaidrojumi par to, kāpēc kaut kas nav izdarīts. Es apsveicu šo ziņojumu, apsveicu arī Merkīs kundzes teikto un arī pārējo teikto. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim izmainīt likumdošanu tā, lai direktīvas iegūtu vajadzīgo spēku un tā, lai mēs varētu atrisināt šo problēmu. Paldies! Salabrakos kungs. Priekšsēdētājs kungs. Šis ziņojums ir ļoti labs, tas tiešām ir lielisks. Un tāpēc ir jāspēr soļi, lai šīs rekomendācijas tiktu īstenoti. Uh, lai tās tiktu īstenotas, ja teksts ir tik labs, tad jārūpējas tikai par praksi. Šī problēma ir tik nopietna, ka tā attiecas gan uz uh, rūpniecības nostā, nozaru, gan uz valdību interesēm. Un līdz ar to mums ir jāņem vērā sabiedrības reakcija un jāparedz papildu pasākumi tādi kā, piemēram, lūgumrakstu komitejas eh, kompetenču paplašināšana vai arī citas idejas. Te varētu minēt dažādu pētījumu, secinājumu pārbaude no mūsu komitejas puses es nedaudz e, esmu pazīstams ar manas valsts pieredzi. Ja kāds vēršas e, pie tiesu iestādēs, lai e, kaut ko kritizētu, tad tas aizņem vismaz piecus gadus, līdz viņam tiek sniegt atbildi. Taču šie atkritumi jau tagad ir jāpārstrādā tā, lai aiz, aizsargātu sociālās intereses. Vienlaikus ir jāievēro pašreizējie. Ja noteikumi. Tātad jārod tāds risinājums, kas eh, nebūtu draudz sabiedrībai. Es gribētu padalīties savās pārdomās ar jums. Es ceru, ka mūsu referenci varēs eh, tās iestrādāt savā ziņojumā, lai šo savu ziņojumu padarītu vēl efektīvāku. Un katrā ziņā es vēlreiz tik varu uzteikt viņu darbu. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātāji, paldies kolēģiem, kas izteicās. Tālāku lūgumu izteikties nav. Gribu vēlētos jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir nākošā otrdien, pulksten 13. Līdz ar to, ja kāds komentārs jūs gribat eh, iestrādāt kā grozījums, tad jūs to droši varat darīt, un tad eh, Iturgais kungs tos iekļaus savā ziņojumā, un viņš ir pierādījis, ka viņa darbs ir ļoti nopietnas un vērtīgs. Un tad tas tiks apspriests parlamentā. nav nekāda pamata uzskatīt, ka tas ziņojums nenonāks plenāra sesijā, kā paredzēts. Tā tad eh, pēdējo reizi tas tiks apspriests plenāra sēdē um, decembrī. Vai eh, Iturgais kungs jūs gribētu vēl izteikties? Jā, paldies priekšstādātāji. Vispirms gribu pateikties visiem kolēģiem par viņu lielisko ieguldījumu. Es, protams, mēģināšu iekļaut visu šeit izskanējušo informāciju savā ziņos. Lavrakus kungs. Es augstu vērtētu, ja jūs, tāpat kā visi citi kolēģi, Jūs zināt, ka mums ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Ja jūs varētu savas idejas iesniegt rakstveidā, dažas idejas jau ir iekļaut šai ziņojumā, bet citas nav, un es ļoti labprāt tās saņemtu. Varbūt ir vērts uh, apspriest šos iespējamos grozījumus, un tad mēs balsosim par grozījumiem nu, pretēji vairumam citu kolēģu, eh, man tīri labi patīk strādāt ar eh, grozījumiem. Tie bieži vien ir ļoti konstruktīvi, un es nebūtu nebūšu eh, dusmīgs, tad, ja jūs man tādus iesniegsiet. Runājot par komisiju, mēs zinām, ka pastāv problēmas, un tieši tāpēc mums šādi ziņojumi tika izstrādāti. Merkis kundze Mēs vairāk domājam par cilvēkiem nekā par dalībvalstīm. Mēs runājam par lūgumrakstu iesniedzējiem, par tiem mēs vairāk domājam. Un tad, kad Eiropas komisija apgalvo, ka dažās dalībvalstīs to apgalvo komisija, nevis es, ka dažās valstīs situācija ir haotiska. Un kāpēc mēs to nedarījām agrāk? Tad, tas ir svarīgi. Iespējams, ka tā nav mūsu vaina, taču kaut kas bija jādara, vai tā būtu vīdes komiteja vai lūgumrakstu komiteja, kaut kas bija jādara. Mērķis kundze nāca klājā ar priekšlikumu nedomāt par komiteju, par, par, bet par lūgumu rakstiesniedzēju. Man tiešām tīri labi patīk jūs sacītais. Jūs sacījāt, ka mums ir jāsagatavo tās kā savu veidu projekts. Es gan nezinu, vai tas ir tieši tas vārds, kur jūs lietojāt, bet tād mums ir jābūt pārskatam, tādam kā uzmetumam. Alkins kundze ar uz to norādīja, jo mums ir tās problēmas ar uh, plānojumu dažādās valstīs. Mēs esam apsprieduši šīs lietas diezgan bieži. Mihelangelo kundze arī norādījuši to, ka mēs nevaram atgriezties kārtīgi reiz pie vieniem un tiem pašiem jautājumiem, pēc tam, kad debats jau ir norisinājušās. Ja ir problēmas ar plānošanu, tad vēl ir problēmas ar vīdi, vēl ir arī cits ziņojums. Man šķiet, ka mums ir jārīkojas šādi. Mums tiešām ir jāsagatavo tādi kā dokumentiem un tad jāraugās, ko mēs reāli varam iesākt. Mums ir jābūt pavisam skaidriem. Es domāju, komisāri to apzinās, ka likums bieži vien netiek ievērā, ievērots, un tad mēs redzam, kas notiek dalību valstīs arī vietējā līmenī. Bostināru kungs par to runāja, es zinu, viņš nu pat ir devies prom. Ja likums tiek ņemts vērā, tad mums ir jāspar, ja tas netiek ņemts vērā, tad mums ir jāizvērš sankcijas. Mums tiešām ir jāparedz sodi. Mums jāraugās, kādas būtu iespējamās tā sankcijas un jānodrošina, kā cilvēki apzinās, kas viņam draud, tad, ja viņi nepilda likuma prasības. Jo bieži vien tieši tā ir tā problēma, kā uz to norādīja Martīnešs kungs. Sabiedrība neapzinās, ka tā nedrīkst piesārņot vidi. tam ir jābūt eh, mūsu pilsoņu zelta likumam. Mums ir vairāk jāizglieto mūsu pilsoņi par vides jautājumiem. Un tas šī rekomendācija arī ir iekļaut ziņojumā. kad Mihēl Ankelo kungs apgalvo, ka šis ir svarīgi ziņojums un mums tam jāpiešķir eh, prioritārs status, tad būs ir jānodrošina arī tas, ka plenārsēdē tam tiek pievērsta eh, attiecīga uzmanība. Tam nav jābūt vienam ziņam, kas vienkārši tiek pieņemts. Tur jā, jāizvērš reāls debats, vai tur būs grozījumi vai nebūs, tam pat nav nozīmes. Bet man šķiet, ka tas tiešām būs viens no svarīgākajiem ziņojumiem no mūsu lūgumrakstu komitejas puses. Un kā jūs sacījāt, mums tam jāpiešķir tam piekrītošā loma. Mihēl Angelo kungs un Martīnes kungs arī mums šai ziņā palīdzēs. Tā vismaz ceru. Jāna kungs izteicās, Jāra kungs izteicās par to, ka mums ir jābūt uh, augstai atbildības apziņai, jo, kā jūs sacījāt, šis ir ziņojums, uz kuru būs liels atbildības loks. Un tas attiec ne tikai uz lūgumu rakstu komiteju, uz tiem, kas sagatavo šo ziņojumu, bet mums tas ziņojums ir jāizplat visās grupās. Un šeit tāda bija jūsu doma. Uh, Mums ir jānodrošina, ka šis ziņojums no lūgumrakstu komitejas tiek uztverts pietiekoši svarīgi, par svarīgu tādu, kas tas ir. Tāds ir um, kopsavilkums uh, mūsu kolēģu paustiem viedokļiem. Paldies par jūsu ierosinājumu, es mēģināšu tos iekļaut šajā um, ziņojumā. Paldies, Iturgais kungs, tātad pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. Uh, Tas ir lūguma raksts, ko iesniedz Arkanģelī kungs, Francijas valsts piedarīgais, par Bruno Lāču aizsardzību Francijā. Lūguma raksts iesniedzējs ir klāt un dod viņam vārdu uz piecām minūtēm. Oui, madame euh, la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Deputāti kungi, dāmas un kungi, pateicos, ka dodat man iespēju šodien nāklajā pastāstīt par uh, Eh, mūsu lūgumu rakstu par Bruno Vāčā sazinu Franciju. Tur ir 15 asociācijas, kas ir iesniegušas šo, eh, šo lūgumu rakstu. Es esmu šīs asociācijas pēc Lūras Adet eh, priekšstādātājs. Šī ir asociācija par saistībā ar Pireneju ilgspējīgu attīstību. Es esmu Arbas eh, pašvaldības mērs eh, un arī reģionālo centrālo eh, Dienvidpirenēju padomdevējs. Te ir runa par um, dzīvoļu direktīvu 92 šās ir 43. Katrai dalību valstī ir paredzēts uh, aizsargāt uh, uz. Uh, E, aizsargāt tās teritorijā dzīvošās sugas un atjaunot tās, ja tās ir uz izmiršanas uh, sliekšņa. Bet Francija to nedara. Pirenejos uh, e, brūno lāču populācija ir pie Francijas un Spānijas robežas, un tā ir sadalīta divās daļās. Pireneja rietumdaļā mītošā populācija ir vairs uh, tikai divi lāči, vīriešu kārtas, uh, vīriešu dzimuma lāči, un uh, šis vēsturiskais uh, lāču populācijas kodol, kodols arvi gandrīz izzūd. Un tāpēc, tas ir tāpēc, ka Francija nav rūpējusies par tā atjaunošanu. Līdz ar to ir ļoti steidzamā kārtā jāuz, jāatjauno šī populācija, ko Francijas valdība nedara. Un tad ir otrā daļa, Pirenēja centrālajā un austrumu daļā mītošā populācija, eh, kuru eh, veido tie sugas indivīdi, kas tika palaisti dabā 1997. 97. gadā un 2006. gadā. 2010. gadā tika uh, saskaitīti vairs tikai 16 uh, indivīdi, no kuriem 3 tēviņi, 5 mātītes un tad vēl lācēni. Un katru gadu šī populācija palielinās tikai par vienu sugas pārstāvi. Un uh, pēdējo 15 gadu laikā tikai viens indivīds no vienas populācijas daļas ir pārējis pie otras. Šīs divas apakšpopulācijas ir skaidri atdalītas, un Nacionālais savaļas fauns un mediju birojas tās pētīja atsevišķi. 2005. <clears throat> gadā eh, šī biroja dzīvotspējas uh, eh, eh, pētījums palaida, uh, māc, um, sludināja to, ka jāpalaiž vēl deviņi uh, brunie lāči um, Pirenei rietumu daļā un eh, četri eh, centrālajā daļā, taču tika izlaist tikai pieci lāči, 13 lāču vietā 2006. gadā, un eh, daži no tiem gāja bojā ceļu satiks negadījumus, un līdz ar to vairs ir palikuši pavisam nedaudz lāči tika arī apstiprināts uh, šo lāču izmirstības uh, status 2006. Uh, gadā. 2009. gadā viņi tika klasificēti kā suga uz izmiršanas robežas. Skaidrs, ka te ir jāveic steidzami pasākumi. Uh Francijas Pirenejos 2008-2009. gadā brūnais lācis eh, tika uzskatīts par atjaunojamo sugu un tikai pieci lāči tika izlaists savaļā 2006. gadā. Tika izstrādāta eh, biodaudzveidības eh, stratēģija, taču attiecībā uz šiem Uh, lāčiem spatie soļi bija minimāli. 2011. gadā uh, zem uh, pakļaujoties lauksanieku mednieku spiedienam, valdība vispār palaida dabā vairs tikai vienu lāci. Un patiesībā pašreizējās Pironēja stratēģijā attiecībā uz bioloģisko daudzveidību vispār nekas netiek teikts par brunējiem lāčiem. Tātad kopš 2009. gadā, gada nekas netiek darīts Bruno Lāča saglabāšanas labā. Francija neievēro dzīvotņu direktīvas, direktīvas 93.43 prasības, jo īpaši 12. pāntu, kas paredz, ka jā, jāspēr attiecīgie soļi uh, populācijas atjaunošanai, un 22. Uh, punktu, kur ir paredzēts, ka ir jāiekļauj uh, dabā tās sugas, kas uh, vēsturiski tai pieder. Vairākas, vairākas sūdzības tika um, nosūtīts Eiropas komisijai pēdējā laikā vēl 2009. gadā, taču uz tām netika saņemt nekāda atbilde. Uh, Uh, un atbildot uz neseno jautājumu, ko iesniedza deputāts Andrīna Beljē, komisija uh, sacīja, ka tā gaida atbildes uh, Pirenei stratēģijā. Un jāsaka, ka ka Francijas valdība ir atteikusies pat no pēdējā soļa, tā neaizstāja uh, to lāci, kas uh, gāja bojā uh, ceļu satiksmes negadījumā. Uh, Es vēlētos tikai piebilst vēl vienu lietu, kas attiecas uz šo bioloģisko daudzveidību. Līdz ar šo jautājumu ir saistīts arī ekonomiskās attīstības jautājums kalnu, kalnu reģionā. Lāču izzušana arī neļaus attīstīties lauksaimniecības vai turistu nozarei Pirunei kalnu apvidū tuvākajā laikā. Pateicos priekšsēdētāji, pateicos dāmas un kungi. Grazie, Leit. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pal, priekšsēdētāji, paldies ar Kangalī kungam. Nu tad pārējiem pie komisijas pārstāv. Mums ir divi pārstāvi šeit no komisijas un vienam no viņiem lūk pirmajam vārds. Paldies. Godātie parlamentārieši, godātais lūgumraksts iesniedzēji. Paldies par šo iespēju, kas mums dot šodien, lai ar jums pieminētu šo konkrēto jautājumu, tātad lāč, Bruno Lāču jautājumu Pirenejos. Pirmkārtām gribu uzsvērt, ka šis lūgumraksts ir pelnījis augstāk līmeņa debatas Eiropas līmenī, īpaši runājot par to dzīvnieku sugu aizsardzību, kas ir kalnu reģionos un kas atrodas ar dažādām dalību valstīm un kas, protams, saistīts ar komunitā, kom, kopienas prioritārajām interesēm, respektīvi visiem pilsoņiem tas ārkārtīgi interesē un ir svarīgi. Pirms dodu vārdu savam kolēģim, kas strādā pie dabas vienotības jautājumiem un kas runās par, lūk, populāciju sadalījumu un tam līdzīgi vēlos vispirms pavisam strauji pievārst, pievērsties pašreizējai situācijai attiecībā uz pasākumiem, ko īstenojam šo pēdējo gadu laikā Eh, ko dara Francijas varas iestādes tieši Pirenēju kalnu masīvā, lai saglabātu un atjaunotu šeit eh, dzīvotspējīgu populāciju. Lūgumraksta iesniedzējs saka, ka Francija ir atteikusies eh, no jauna ie, ie, ievie, ieviest šo palaišos lāčus šeit, bet te gribu atsaukties uz 12. pāndu strikts aizsardzības jomā kur arī par šiem pasākumiem runāts. Gribēju norādīt visiem klātesošajiem, ka tieši šī lūguma raksta kontestā mēs atbalstām, bet tāpat laikā atsaucamies uz vēl citām astoņiem, citiem astoņiem lūguma rakstiem, kas iesniegti par vidi, un eh, komisija pilnīgi noteikti strādā pie šiem eh, runālāču jautājumiem pavisam formāli un oficiāli ir reģistrēti datos lūk šie lūguma raksti. Un e, jāsaka, te ir notikusi informācijas apmaiņa pēdējo gadu laikā starp komisiju un Francijas varas iestādēm. Un šis jautājums tika pieminēts arī gadējā sanāksmē, kad tikāmies ar Francijas varas iestādēm, kur apspriedām dažāda veida lūgumrakstus un tam līdzīgi. Uh, un pavisam uzmanīgi to arī izskatījām. Kādi tad ir tie pasākumi, tie mēri, ko ir īstenojuši Francijas varas iestādes nu jau vairākus pēdējos gadus? Kā jau tik norādīts, ir veikts mēģinājums no Francijas varas iestāžu puses um, pastiprināt šo populāciju Pirenejos. Atcerēsimies, ka 95. gadā Francijas varas iestādes eh, konstatēja, ka nav palicis centrālajā austrumu pirnēju masīvā eh, lāču un rezultātā. Nu, ir tātad tagad, kā jūs sakāt, tikai divi šie lāču tēviņi. Izvēle, ko izdarīja varas iestādes 96. un 97. gadā, bija no jauna ieviesta lāčas centrālajā masīvā Un kā jau tika teikts, tie tika tur arī izlaisti, tika izlaisti astoņi lāči no Slovenijas, jo bija starptautiska vienošanās, ko parakstīja Francija un Slovenija par sadarbību šai jomā. Tātad eh, tika šie lāči no Slovenijas atvesti uz Pirenejiem. Tātad astoņi lāči tika izlaisti. Un šobrīd šajā, šajā lāču barā tātad ir zināms lāču skaits, kā jau jūs minējāt, 19 lāču. Uh, Nu, tur ir arī lācēni, un, e, kas ir izdzīvojuši šos pirmos gadus. Nu tā tad šeit centrālajā masīvā ir lāču bars, jeb jāsaka, tas ir e, problemātiski vienā no šīm bardaļām, tāpēc, ka tur ir palikuši tikai tēviņi. Un, ja netiks palaista lāču mādīt, tad jāsaka, acīm redzot, šis um, austrumu uh, masīva lāču pārs varētu uh, izmirt. Tādu informāciju saņēmām no Francijas varas iestādēm. Kāda cita pasākuma tika īstenot saskaņā ar 12. Pan, 12. pantu? Jāsaka, Francijas varas iestādes ir izstrādājuši plānu, kas attiec uz populācijas atjaunošanu un saglabāšanu no 2008. gada līdz 2009. gadam. Un viens no aspektiem bija aizsargāt dzīvotnes, lāču dzīvotnes šajā kalnu masīvā. Atlanti, Atlantijas puses Pirenēju masīvā, kā jūs zinat, Francija noteica piecus dabas aizsardzības liegumus. Tieši tāpēc, ka tur, ir, tur mīt lāči, un tās ir lāču dzīvotnes. Tas attiecīgi piemērojot dzīvotņu direktīvas noteikumus. Tā tad šāda veida liegumi tika noteikti tieši, lai aizsargātu lāču dzīvotnes. Lūgumraksta ieteicēji, iesniedzēji piemin, ka šis plāns ir ticis atcelts un vairs ne, nedarbojas šo, šobrīd. Nu, Francija, kā mums tika teikts, ir paredzējuši šo plānu aizstāt ar jaunu stratēģiju, kas būs, paredzē, kas būs vērsta uz biodaudzveidību Pirenejos. Šobrīd pie tās tiek strādāts, un varas astādes mums teica, ka tam vajadzētu stāties spēkā šogad, 2011. gadā. Un te tiek runāts arī, lūk, par uh, sugu atkal ieviešanu un. Uh, šīs stratēģijas ietvaros. Gaidām paziņojumu no varas iestādēm par stratēģijas īstenošanu. Turklāt jāzina, ka, kā jau likuma iesniedzējs atsaucās 12. pantu, Francijas varas iestādes ir pieņēmušas mērus un arī ir liegušas medības. Visā šajā konkrētajā departamentā, tātad Atlantijas Pirenēju masīvā, ir tiek noteikts medību sākumu un beigu datumi, tā, lai varētu attiecīgi aizsargāt uh, lāčus. Un ir arī tādas zonas, kur vispār medības tiek liektas. Ne uz pagaidu laiku, ne vispār. Tātad uh, visā šai uh, laikā. Bet, nu, ir arī, protams, tādi departamenti, kur šie noteikumi nav tik eh, strikti. Nu, te mums jāveicā Francijas varas iestādēm, kāpēc ir šādi atsevišķi režīmi noteikti. Turklāt, protams, eh, Francija domā arī par to, kā saskaņot šo lāču klātbūtni, nu, piemēram, ar lauksaimniecības interesēm, ar zemnieku interesēm. Tīri no finansiālas puses raugoties pēdējos gados ir piešķirta līdzekļi uh, zemniekiem, lai viņi varētu tātad audzēt savas ražas. Uh, saņēmuši īpašas subsīdijas. Nu, tieši tā, lai varētu iegādāties lūk suņus, kas varētu aizsargāt viņus no saviem lečiem un laukus varētu pasargāt un tam līdzīgi. Kā jau teicu, ir arī pārvaldības instrumenti, kas tika izstrādāti sadarbības rezultātā, un Francijas varas iestāžas mūs par to ir informējuši. Un tagad došu vārdu savam kolēģim Marko Ciprioni, kurš mūs informēs tad sīkāk par šo lāču izplatību dabā. Jā, vēlos izteikt pāris papildus piezīmes attiecībā uz saglabāšanas statusu. Atbilstīga sta saglabāšanas statusa saglabāšana visu dzīvotņu veidiem un visām sugām, eh, kas minētas dzīvotņu direktīvā, ir tāds kopējais direktīvas mērķis, tas tas galamērķis Un ir jākonkretizē, ka šī direktīva neparedz nekādu termiņu vai konkrētu datumu, līdz kuram tas būtu jāpanāk. Tiek teikts, ka pasākumi, kas veikti, lai sag veikt, saglabātu dabu, ir dab dalību valstu ziņā. Un tieši dalību valstu lēmums ir noteikti to, kādā veidā šie rezultāti tiek sasniegti un dalību valstīm jārīkojas ņemot vērā, protams, arī ekonomiskās, sociālās un kultūras e, nepieciešamības konkrētajā reģionā, kā arī ņemot vērā katra reģiona e, īpatne, īpat, īpatnības. Runājot par sugām un to saglabāšanu tādā veidā, kā par to tiek runāts šai e, direktīvā, tiek minēts, ka viena no prioritātēm ir lāči. Un te tiek minēti trīs konkrēti aspekti. Pirmām kārtām tiek runāts par e, populācijas dinamiku, e, izplatības vietu un dzīvotnēm. Ļaujiet man īsumā šo direktīvu citēt. Tātad dati par sugām norāda, ka šī, šī suga ilgtermiņā spēja, tai jāprāt, ka tā ilgtermiņā spēja pastāvēt dabas dzīvotnēs. Tātad viens no nosacījumiem, kā, kā īstenot saglabāšanas pasākums, otram, kā tam dabas kaitības vieta netiek samazināta, arī netiks samazināta tuvākajā nākotnē. Un trešais priekšnosacījums saglabāšanas pasākumu veikšanai ir tas, ka pastāv pastāv iespēja nodrošināt arī pietiekami lielu dzīvotni šādai sugai ilgtermiņā. Nu, tāda ir šī definīcija, ko piedāvā direktīva. Pamatnostādnēs, ko publicējām, esam arī daudz konkrētāk uh, definējuši uh, īpaši karnivorajām, lielajām karnivorajām sugām. Uh, Tur tiek detalizēti arī minēts eh, tas, kādā veidā dalībvalsts tad var interpretēt šos principus. Nu, tad ļaujiet eh, apskatīt to, kas ir darīts, lai šo eh, konservācijas tādu saglabāšanas statusu, aizsardzības statusu nodrošinātu. Lūk, seši gadi tika doti, lai direktīvu īstenotu un noteiktu saglabāšanas statusu. 2007. gadā saņēmām ziņojums no dalību valstīm un tika veikta pirmā vispārīgā izvērtēšana par to, kādas sugas, kādās dzīvotnēs tad arī attiecīgi varētu dzīvot. Skatoties uz lācu izvērtējumu šai saistībā, Franču Pirenejos bija tāds, ka, un tas saskaņā ar Francijas varas iestāžu teikto, ka nav labvēlīgi apstākļi un nav piemērot apstākļi šajos Francijas pineros. Zināmā mērā tāpēc, ka tāda ir iedzīvotāja izplatība šeit. Uh, Nu, pāris secinājumu no mūsu puses, ko varam izdarīt no šīs situācijas. Pirmām kārtām. Pilnīgi noteikti esam redzējuši, ka situācija uzlabājas kopš ir stājusies spēkā dzīvotņu direktīva. Ņemot vērā situāciju 94. gadā, piemēram, šeit salīdzinoši datus, populācija ir eh, pieaugusi no 5 lāčiem uz 20 lāčiem. Arī teritorija ir kļuvusi plašāka. Un tas ir ticis panākts ar virkni pasākumiem. Pirmkārtām divi lāču palaišanas pasākumi 2098. gadā un tad 2008. gadā, ko veids Francijas varas iestādes, plus arī citi pasākumi, kas jau tika pieminēti, respektīvi vēlmē veicināt līdzās pastāvēšanas starp cilvēku darbībām un lāčiem, kā piemēram lauksaimniecība, medības un tam līdzīgi, un tad tātad ar šiem uh, dabas aizsardzības pasākumiem. Tātad uzlabojumi ir, noteikti, ir notikuši arī ņemot kopš direktīvas spēkā stāšanās brīža. Otrs secinājums ir tāds, ka, protams, ar to nepietiek, jo dabas aizsardzības rezultāti ir joprojām nepietiekami un joprojām situācija ir nelabvēlīga ārķiem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Līdz 2009. gadam bija šis aizsardzības plāns, atjaunošanas plāns paredzēts, un un nav nekāda jauna plāna nākotnē. Tas ir viens no jautājumiem, ko pilnīgi noteikti apspriedīsim ar Francijas varas iestādēm, tieši tāpēc, kā mans kolēģis jau to teica. Paldies! Paldies! Paldies komisijai! Saka nākamais runātājs. Ir eh, viens runātājs, kas vēlējies izteikties, vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt par šo jautājumu? Ja ne, tad došu vārdu tai runātājai, kas pieteikusies. Paldies, priekšsēdētāji! Es centīšos neatkārtot to, kas teicis, bet jāsaka, komisijas izteikties man likās nedaudz mulsinošs pretrunīgs. Ja runājam par saistībām, tad šajā dokumentā Pirenei kā kalnu grēda tiek sadalīta divās daļās. Tekstā tas skaidri un gaiši arī pateikts. Un dzīvotņu direktīvā teikts, ka dalībvalstī jāveic attiecīgie pasākumi, lai strikt aizsargātu apdraudētās sugas. Un tas ir tieši šis konkrētais gadījums Eiropas Savienībā, un tas attiecas uz Bruno Lāci. Tāpat arī teikts, ka, pasāk, ka šie pasākumi ir jāņem vērā. Un ir vai nu jāatjauno šī suga un jāveido arī tā labvēlīga dzīves apstākļi. Šobrīd Francijas un, un Un ir tiek teikts, ka pēdējo divu gadu laikā Francijas varas iestāde, tātad kopš 2009. gada beigām, nav veikusi nekā tam līdzīga. Šāda plāna, kas attiektos uz sugas atjaunošanu, nav. Um, nav nekāda cita juridiska instrumenta. Tātad tā nav turpinājusi šos savus aizsāktos pasākumus aiz, lāča aizsardzībā, tā kā tas noteikti dzīvotņu direktīvā. Kopš 2009. gada Francija tā tad nerespektē savas eh, kopienas mērogos noteiktās saistības un ir pārkāpusi tiesību aktus. Komisija mums tālāk eh, saka, ka lūk, kopš 92. Eh, gada nu, ir vērojami nu, uzlabojumi. Tā pārstāve teica, lūk, uh, Lāču situācija ir daudz labvēlīgāka, kļūst daudz labvēlīgāka Pirenejos, bet mēs jau nerunājam par labvēlīgākiem uh, apstākļiem. Komisija teica, lūk, ka uh, valstī nevis vajadzētu tikai mēģināt saglabāt sugu, bet arī panākt rezultātus. Tātad nevaram runāt tikai par to, ka dzīvotnes padarītas labvēlīgākas lāčiem. Nē, ir jānodrošina arī to, ka šī suga tur būtu, jo šī suga taču ir uz izmiršanas robežas. Tā tad ir jāspēj garantēt šie labvēlīgie apstākļi. Komisija saka, Francija nav, Francijai nav jānodrošina šādi labvēlīgi apstākļi Lāčiem Pirenejos. Un šajos apstākļos eh, es saprotu, ka eh, tas, protams, nav labvēlīgs tieši eh, rietumpusē, kur ir šī, šis Lāču bars. Nu, tad man nu, nav jau jums jāsaka, kā tad dabā tas viss notiek. Protams, ka uh, visas sugas pašas par sevi nespēja mm, vairoties bez, sievi, bez mm, mātīšu klātbūtnes. Tas taču ir tikai bioloģiski saprotams fakts, vai tad ne tā? Tas jau jau jāsaka kopienas tiesību aktos. Un līdz ar to es domāju, ka, ja tur teica, ka valstī jāveic saglabāšanas pasākumu, tad lūk, šajā gadījumā tas ir kaut kas visam konkrēts, kas tai jādara. Uh, Nu, lūk, jau kopš 2005. gada, tad seši gadi, esam e, vērojuši, ka, lūk, pēdējā šī mātīta, lāča mātīta ir gājusi bojā satikmes e, negadījumā un e, ir palikuši tikai divi tēviņi. Rezultātā, protams, ka nav nekādas labvēlīgas iespējas šīm lāču baram attīstīties. Tas ir jāņem vērā. Un tāpēc domāju, ka šeit patiešām ir nepieciešamība šādu lāču mātīti palaist. Tā, lai kaut kāda attīstība varētu notikt. Nu, tas ir tas jautājums, vai komisija man nepiekrīt šai jomā. Kā tad ir situācija šobrīd? Vai ir kas jauns? Un vai Francija ir apņēmusies šādu lāču mātīti palaist attiecīgajā teritorijā? Nu, tā tad skaidrs, ka situācija šobrīd ir diezgan negatīva. Un lāči patiešām ir apdraudēta suga, un domāju, ka lūgumraksta iesniedzēji piedāvātā prezentācija to ļoti labi arī ilustrēja. Un jāsaka, komisijas atbildē tomēr nebija viennozīmīgas skaidrības. 2011. gada jūlijā mm, komisārs Potočņiks savukārt daudz skaidrāk izteicās. Nu, es negribu tagad viņu citēt, bet jūs uzaicinu iepazīties ar viņas sniegtajām atbildēm. Uh, vidas jautājumos, runājot par Francijas situāciju, jo viņš konstatēja, lūk, ka Francija tiešām pārkāpi um, šādus tiesību aktus tieši Pirenei zonā un kopš 2000, un nav faktiski līdz ar to nekāda pamata domāt arī līdz šim, ka situācija būtu mainījusies, nekādu garantētu rezultātu nav, un tāpēc gribu vaicāt, ko tad mums ir jādara, ko ir iespējams darīt, ko var darīt komisija lietas labā. Jūs saprotat, ka nav nolikts termiņš, bet taču dzīvotņu direktīvā noteikti pārskatīšana ik pēc sešiem gadiem. Nu tā tad 2004. nu tā tad 2010. un nu, nav jau vairs ilgs laiks palicis. Līdz nākamajai pārskatīšanai vai varam saņemt garantijas, ka tiks īstenoti pasākumi, un ja pastāv šaubas, varbūt ir vajadzīgs ko darīt papildus. Turklāt eh, biodaudzveidības jomā jāievēro arī piesardzības jautājums. Tātad visa veida pozitīvu pasākumu, kas liktu Francijai šai jomā darboties. Un es domāju, ka mums kā lūguma rakstu komitejai vajadzētu būt spējīgiem pie šī jautājuma atkal atgriezties 2011. gada beigās kur varbūt tad tiešām redzēsim, ka Francija ir cerams kaut ko darīs un varēsim konstatēt, vai tā tad ir veikts kaut kas, lai reaģētu uz šīm prasībām. Tātad līdz gada beigām dosim laiku. Merci beaucoup, Madame Elie. Euh, Liels paldies, Pelieras kundze. Es nezinu, vai vēl kāds vēlas izteikties, ne? Ja vairs neviens nevēlas izteikties, tad mēs varam dot vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Vai jūs gribētu piebilst kaut kam, kas šeit jau izskanēja, kādu komentāru no jūsu puses? Nē, es tikai gribētu uzsvērt, ka ir nepieciešams saglabāt šo sūgu. Es Saprotu komisijas arguments, taču visi eksperti un arī Francijas eksperti tā skaitā apgalvo, ka šīs sugas saglabāšana nav nodrošināta un mums būtu jāpalaiž dabā 17 sugas indivīdi, lai uzturētu populāciju, bet līdz šim nekas šai virzienā noticis, un tāpēc mums ir jānodrošina tas, ka uh, Komisija dara visu, lai Francija ievērotu tās uh, prasības. Es nezinu, vai jūs piekrītat uh, pēc tam, kad noklausījāties visu, nu, visu šeit izskanējušie, ka jā, jāuztur šī šis lūgumraksts uh, aktuāls, ņemot vērā visu uh, Francijā esošo situāciju šai ziņā. Liels paldies! Līdz ar to pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir devītais punkts mūsu darba kārtībā. Lūguma raksts, ko iesniedz Itālijas valsts piedarīgā Laura Dī Karlantonio par Bruno Lāču medību aizliegumu Bulgārijā. Silvija Palgās runās komitejas vārdā. Mustaki? Komisijas vārdā. Lūdzu. Es aizstāšu savu kolēģi. Te nav nekāda problēma. Lūguma rakstu iesniedzēja cenšas aizliegt Bruno Lāča medības Bulgārijā. Norādot, ka brūnais lācis ir aizsargāta suga, Tā, to mēs redzējām jau arī iepriekšējā darba kārtības punktā. Jā, protams, šī suga tiek aizsargāta, bet direktīvā ir paredzētas vairākas atkāpes, ko dalībvalstis var izmantot. Ja tās vēlas pieļaut zināma lāču skaita nogalināšanu. Tieši tas arī ir noticis Bulgārijā. Esam saņēmuši sūdzību par šo jautājumu. Esam uzsākuši pētījumu un esam uzdevuši Bulgārijas varas iestādēm vairākus jautājumus, lai noskaidrotu, vai visi uh, direktīvas nosacījumi attiecībā uz šīm atkāpēm ir izpildīti. Un pašlaik mēs gaidām atbildi. Paldies! Paldies! Vārdu lūdzu Beljēras kundze. Nu, un šķiet, ka jā, viņa tiešām mm, ļoti interesēsies par lāčiem. Jā. Nu, gribu nākt klajā ar priekšlikumu. Es gribētu teikt, ka tie bulgāri, kas grib tikt vaļā no saviem lačiem, varētu viņus vienkārši nosūtīt uz Francijas Pirenejiem. Vai tas nebūtu lieliski? Tas ir viens. Varbūt varētu tiešām šādu veidu vēsti Bulgārijai un Francijai vienlaicīgi arī nosūtīt, bet nu nopietnāk runājot. Situācija ir diezgan vienkārša. Es tiešām atkal gribētu lūgt šo lūgumrakstu atstāt atvērtu tā, līdz brīdim, kamēr saņemsim vairāk informācijas lai varētu atbilstīgi šo situāciju izvērtēt, bet tāpat laikā vienam jautājumam tomēr gribu pievērsties. Jo, nu, vajag meklēt kaut kādu veidu, kā izkļūt no šīs situācijas. Neredzu, ka neviens vairs gribētu uzstāties, ne? Nu, tad jāsaka, esam vienisprātis ar kolēģi ierosinājumu. Un pārējiem pie nākamās lūgumraksta. Un tas ir Manuel Antonio Prado iesniegums, viņš ir spānis, un viņš vēlas runāt par, kur, par kuruņas reģiona zvejnieku asociāciju, tātad lūgumraksts. Te ir runa par piesārņojumu Burgo uh, pietikā, Okuruņas provincē. Lūgumrakstiesniecais ir klāt. Lūdzu, dod jums vārdu. Labdien! Lielas paldies, ka izskatāt šo lūgumrakstu. Mēs pārstāvam zvejnieku ģildi, esam no Galīcijas, esam ieradušies pie jums, lai apspriest šo jautājumu, par ko Mūsu pilsoņi ļoti uztraucas. Ir ļoti daudz sūdzību, protestu, likumdošanas iniciatīvu gan Spānijā, gan Briselē, un tā visa rezultātā ir uzsāktas, uzsākti uh, arī procesi, tiesu procesi no kopienas puses. Mēs ceram, ka lūgumrakstu komitejas spēlētā lomā būs svarīga Mēs jau iepriekš par to pateicamies, jo gal galā mūsu ūdeņu aizsardzība ir arī Eiropas ūdeņu aizsardzība. Vēlētos tagad aprakstīt situāciju. Burgo ietecei ir ļoti lielas iespējas audzēt zīvis, taču pašlaik zvejnieku skaits ir ļoti samazinājies no tūkstošiem zvejnieku pirms pārdesmit gadiem līdz tikai 230 zvejniekiem pašlaik. Ir jāatcerās, ka šajā vietā upes iztecē tiek eh, izmesti atkritumi. Tas ir noticis jau gandrīz 20 gadus, tas ietekmē nodarbinātību, tas ietekmē arī ūdens kvalitāti un arī dzīvotnes. Tas ietekmē arī šī reģiona turmāko nākotni ekonomiskā nozīmē. Ir jāatcerās, ka ir arī veselības problēmas. Mazākā simts metrus no pludmalēm atrodas trīs slimnīcas. Neskatoties uz šīm nemitīgajām sūdzībām par atkritumu izmešanu un neskatoties uz to, ka šī problēma ir sasāpējusi jau daudzus gadus, mums ir jārod risinājums. Galīcijas pašvaldība 97. gadā un 2001. gadā apsolīja, ka tā uh, tīrīs šo izteci. Un no 2001. līdz 2006. gadam tika plānots iema, investēt 78 miljonus eiro ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Mēs redzam, ka notikūdeņi vēl ar vien tiek iepludināti šajā upes iztecē. Vajadzētu nodrošināt ūdens attīrīšanas ierīces, taču, diemžēl, datums šo ierīču instalēšanai ir atlikts. Esam vienīgā, uh, vienīgais reģions ar vairāk nekā 200 tūkstošiem iedzīvotāju, Spānijā, kur nav ūdens attīrīšanas ietaišu. Šīs ietaises ir en fase de construcción, que agravaría aún más la degradación medioambiental. Ir svinīgi atklātas, taču tās, diemžēl, nav palaistas eksploatācijā. Ir jāatcerās, ka iedzīvotāju skaits pieaug šajā reģionā, un tam noteikti būs smagas sekas. redzam, ka šajā iztecē tiek izmesti arī dzīvnieku atkritumi, e, attīrīšanas vielas, minerāli mēsli, un tas viss netiek attīrīts. Mēs redzam, ka tas rada ļoti daudz problēmu. Problēma ir arī tāda, ka mēs nedarām pilnīgi neko, lai pacenstos attīrīt e, šos atkritumus, kas tiek iepludināti upes iztecē. Uh, esam snieguši protestus vides ministrijai, Galīcijas pašvaldībai, lai censtos uh, uzsākt kādus attīrīšanas projektus, lai samazinātu pašreizējo piesārņojumu. Šī, šis lūgumraksts tiek iesniegts ļoti svarīgā datumā, jo pirms sešām dienām 35 tūkstoši litru petrolejas tika iepludināti šīs upes iztecē. Tāpat arī 70 tūkstoši litru notekūdeņu tika iepludināti šajā vietā, un tas viss ļoti ietekmē zvejniecību. Pašvaldības izturās ļoti nolaidīgi pret šo ļoti augsto piesāņojuma līmeni. Pašvaldības varas iestādes izvairās no saviem pienākumiem. Mēs redzam, ka pastāv konflikts starp dažādiem administrācijas līmeņiem. Tieši tāpēc pilnīgi nekas netiek darīts Mēs gribētu, lai likumi tiek atbilstoši piemēroti. Mēs vēlamies arī, lai tiktu sastādīts konkrēts eh, upes iztecas attīrīšanas plāns. Tieši tāpēc mēs aicinām parlamentu nodrošināt, lai šis lūgumraksts paliktu atklāts, līdz šī iztecas tiek attīrīta. Un otrkārt mēs vēlētos, lai Eiropas parlamentā lūgumrakstu komitejas delegācija iestos Galīcijā un lai apskatītu, kāda ir šī reālā situācija Riedelburgo upes iztecē. Lielas paldies! Tagad eh, dodu vārdu komisijas vārdā Luisam Mārtinam. Jā, senjora prezidenta. Gra... Priekšsēdētāji. Lielas paldies arī deputātiem. Lielas paldies arī lūgumrakstiesniedzējiem. Es izsakos eh, Pīdes ģenerāldirektorāta vārdā no Eiropas komisijas. Protams, mēs saprotam, ka Eiropas tiesība akti par ūdeni ir ļoti nozīmīgi. Tas ir ļoti svarīgs instruments, lai aizsargātu dabas resursus visā Eiropas Savienībā. Kā jau jūs zināt, ir mērķis izmantot ūdens pamatdirektīvu. Tajā ir noteikts, ka līdz 2015. gadam visām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka visi Eiropas ūdeņi atbildīs labiem vidas standartiem galvenais instruments, kuram vajadzētu noteikt dalībvalstu rīcību pilnīgi visos līmeņos, lai nodrošinātu šos labos standārtus, ir integrālais plāns. Taču pašreizējā situācijas analīze, pašreizējo problēmu analīze, uh, pasākuma analīze šo problēmu risināšanai noteikti ir sīkāk jāanalizē. Ir jānodrošina arī korekcijas pasākumu veikšana, ja ūdeņi ir piesārņoti. Tas ir jādara saskaņā ar tiesiskiem noteikumiem. Ja tas netiks darīts, tad eh, tehniski nevarēsim nodrošināt atbilstību labiem vides standartiem. Politiskā ziņā iespējams to varētu darīt. Ir jāskatās īpaši uz tādiem reģioniem, kur notiek ražošanas darbības, piemēram, eh, zvejniecība vai arī uh, gliemežveidīgo ieguve. Es vēlētos atgādināt, ka komisija jau ir uh, vērsusi sankcijas pret eh, Spānijas valsti, kas nav pildījusi šos trīs nosacījumus, ko es tikko pieminēju. Eiropas komisija šī gada jūlijā devās uz eh, Eiropas tiesu, griezās Eiropas tiesā. Ar sūdzību pret Spāniju, tāpēc, ka Spānija nebija pildījusi šajā plānā noteiktās prasības. Tātad jūlijā tika sniegta šāda sūdzība Eiropas kopienu tiesā. Eiropas komisija 14. aprīlī šajā gadā jau arī nolēma vērsties ar sūdzību pret eh, Spāniju, jo tā Spānija nebija pildījusi prasības, kas attiecas uz atkritumiem. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa par Spānijas eh, prasību izpildi. Tas nav uh, Eiropas kopienties kompetencē, te ir runa par Lokoruņisku provinci, tas ir ļoti liels reģions, un tad, kad sūdzība tika iesniegta, tad šajā provincē vēl nebija uh, nekādu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu. Ir jāatcerās, ka šis lūgumraksts sniedzas diezgan tālā pagātnē, Tam ir ļoti gara vēsture, un arī citas komitejas ir pie tā strādājušas. Mums ir izdevies panākt, lai reģionālās iestādes sastādītu plānu par ūdens apsaimniekošanas korekcijām. Tas attiecas arī uz zvejniecību, zvejniecības ražojumiem. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka esam izmantojuši pilnīgi visus tiesiskos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tātad no vienas puses mums ir šis Eiropas kopienu tiesas spriedums, no otras puses, protams, ir jāatcerās, ka uh, Eiropas kopienu tiesa un uh, komisija var vērsties pret Spāniju. Grazie, la parola al kolēģi Turgai. Lielas paldies. Iturgais kungam vārds. Lielas paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām es gribētu sveikt lūgumrakstu iesniedzēju mūsu komitejā. La Coruña ir reģions, kas ļoti bieži parādās Spānijas plašsaziņu līdzekļu uzmanības lokā. Ir jāatcerās, ka ir veikti tādi kā ekoloģiski uzbrukumi. Situācija kļuva arvien smagāka šajā reģionā. Contra una, contra una ría. Pero dicho eso, también me gustaría que cada institución. Tiešām žēl, ka kaut kas tam līdzīgs notiek. Pero aquí hay que recordar que también los ayuntamientos y el gobierno de la nación también tiene su vela. Lūgumrakstu iesniedzējs runā tiešām par vietējām varas iestādēm, kas bū, kam būtu jāīsteno savus darbs. Es vēl gribētu jums atgādināt, ka eh, Gallis eh, pārstāvis šajā lietā spēra zināmus soļus, zināmus pasākums, tādu pasākumu ir desmit attīrīšanas iekārtas, tīklu, attīrīšanas tīklu uzlabošana, citu sistēmu izlabošu, izveida, dažu sistēmu uzlabošana. Nu, vārds sakot, šādu pasākumu ir veseli desmit. Tos īstenoja šis aģents. Administrācija īseno dažas lietas, taču netiek atrisināt šī piesārņojuma problēma. Investīcijas iespējams ir lielas, taču šīs upes attīrīšana lielā mērā ir atkarīga arī no tā, cik lielā eh, mērā tiek uzturētas eh, šīs attīrīšanas iekārtas situācija gan salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem jau ir uzlabojusies. Nākotnē tā būs vēl labāk. Visi šie atkritumi turpmāk vairs netiks eh, iepludināti upē. Katrā ziņā socialistiskā sapatēro kunga valdība eh, uzskat par svarīgu šīs upes attīrīšanu. attīrīšanas uh, pasākumi jau tika paredzēti šīs valdības uh, budžetā, kā jau uz to norādīja lūgumrakstiesniedzējs, nacionālajā budžetā. Taču šo, šie pasākumi netika īstenoti. Tie tika iekļaut budžetā, tur tie tika ierakstīti, šāds ir budžeta postenis, pastāv postenis šai budžetā, taču šie uh, pasākumi netika īstenoti, tie pazud no jebkuras uh, tālākas procedūras. Kā jau atgādināja pro, komisija, šīs lūgumraksts jāpatur uh, starp izskatāmajiem. Vēl ar vienu vienkārši ir jācer, ka situācija atrisināsies un jāizrāda zinām uzticēšanās, jo zinām pasākumi jau tiek uh, īstenoti, lai attīrītu šo upi. Paldies! Merci, madame prezident. Um... Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka nu pat uzklausītā situācija ir gandrīz vai sirreāla. Kā vispār kaut kas tāds attīstītā valstī var notikt, ņemot vērā visus pasākumus, ūdens attīrīšanas jomā. Tie, tie, tās visas prasības nemaz nav nekas jauns, un pašreizējā situācija ir pilnīgi seriāla, vispār nesaprotams, kā kas tāds Eiropā mūsdienās var notikt. Komisija pieminēja, ka uh, pagājušā gada aprīlī bija spriedums, tiesa spriedums pret Spāniju. Un tagad Spānija ir jāizteno nepieciešamie pasākumi pēc iespējas drīzāk. Es drīzāk iestātos par šī lūgumraksta paturēšanu uh, skatīšanas lokā, bet vēl es gribētu arī norganizēt uh, lūgumraksta komitejas misiju, lai tā dotos uz šo reģionu un paraudzītos, teiksim, desmit, kas ir mainījies, ko Spānija dara. Tad, kad uh, Eiropas Savienības tiesa ir spriedusi pret to, kas ir uzlabojies šīs situācijas jomā, uz kur norādīja. Lūguma rakstiesniedzējs, paldies! Neviens cits nevēlas izteikties, saka priekšsēdētāji. Šķiet, ka nē. Vai eh, jūs gribat sniegt atbildi? Vai varbūt lūgumrakstī iesniedzējs, ko grib sacīt? Iesniedzēji grib sacīt. Liels paldies! Turpina iesniedzējs. Es piekrītu Beljē kundze. Situācija tiešām ir gluži sirreāla. Un es jums tikai varu parādīt attēlu. Jūs redzat, kāda ir situācija. Tur parādās uh, tie problemātiskie punkti. 2009. gadā 25% no šīs, uh, šī reģiona tika izmantota, lai iegūtu gliemiņas, bet vēlāk šīs uh, apjoms ievērojami samazinājās. Mēs, protams, varam saprast, cik lielā mērā šī problēma pasliktinās. Te ir vēl viena, vēl viens attēls tā uh, iepriekšējās um, gliemju ieguvēju, uh, gliemju paudzes, un daudz bija cilvēku, kas šajā nozarei strādāja, bet mēs esam jaunieši, jauni cilvēki, kas gribam turpināt mūsu uh, senču uh, darbību, bet mums vairs nav tādas iespējas. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Man jāsaka, kolēģi, tiešām atbalstīs jūsu trauksmes signālu. Visiem ir skaidrs, ka šis lūgumraksts jāturpina skatīt. Saņēma arī paziņojumu no mājas kunga. Viņš atvainojas par to, ka nevar būt šeit ar mums šajā sanāksmē, bet arī norādīja, ka viņam šis lūgumraksts ir ļoti svarīgs un viņš vēlas, lai tas tiktu turpināts, tā skatīšana tiktu turpināta. Tātad mēs arī turēsim acis vaļā, kā situācija attīstījās komisijā, attīstās komisijā un kā tālāk ir Spānijas reakcija. Runājot par Beļģie kundzes eh, ierosinājumu, par iespējamo misiju, mēs, protams, varam to apspriest koordinātoru sanāksmē. Ja kolēģi atbalstīs šo priekšlikumu, tad man tomēr jāsaka, ka šogad, diemžēl, šāda misija nebūs īstenome, bet drīzāk 2012. gadā. Paldies lūguma rakstiesniedzēm, paldies komisijas pārstāvim pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Ir eh, lūguma raksts no Kapelo kunga, um, Itālijas eh, vides biroja asociācijas vārdā. Uh, par asbesta klātbūtni starp sliežu ceļiem. Lūguma rakstiesniedzējs nav šeit, nav mūsu vidū, līdz ar to dod vārdu komisijai Janžilika kunga personā. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies. Speaking on behalf of... Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos uh, savu ģenerāldirektātu vārdā. Šajā lūgumrakstā lūgumrakstiesniedzējs saka, ka starp uh, sliedēm ir atklāts asbests. Tad tas atrasts akmeņos zem sliežu ceļiem, un viņš lūdz obligāti attīrīt šīs, šos sliežu ceļus pirms eh, tiks eh, sākti jebkādi remontu vai elektrifikācijas darbi uz eh, šīm sliedēm. Viņš arī saka, ka veiktie pētījumi pierāda, ka darbinieku veselība tiek apdraudēta, uh, Tāpat arī tiek apdraudēti tie uzņēmumi pārstāvi, kas uz sliežu ceļiem veiks apkopes darbus. Komisija uzskata, ka šīs problēmas, par kurām rakstlūgumas iesniedzējs, sedz darba likumdošana. 148. 2008. gada direktīvā ir runāts par minimālajām prasībām, lai aizsargātu darba ņēmējus no azbesta. Un trešajā pāntā ir teikts, ka šī direktīva attiecas uz tādām darbībām, kur darbinieki tiek vai arī var tikt pakļauti azbesta klātbūtnē vai arī materiāliem, kuros ir azbests. Tas tātad attiecas uz šo lūgumrakstu. Šī direktīva ir ļoti strikta direktīva, uh, Tajā ir ļoti daudz aizsardzības pasākumu attiecībā uz darbiniekiem. Pirmkārtām tiek aizliegtas tādas darbības, kas pakļauj darbiniekus asbesta šķiedrām, asbesta ieguves laikā, vai arī pakļauj tādiem materiāliem, kuros ir asbests. Tad te ir runa par tādiem materiāliem, kas radušies nojaukšanas un asbesta aizvaikšanas darbos. Uh, Šeit ir arī dažādi citi nosacījumi. Protams, te ir no, noteiktas minimālās vērtības, tāpat arī ir eh, noteikta veselības aizsardzība, um, runāts par paziņojumiem par šādiem darbiem, tāpat ir jānodrošina mācības šiem darbiniekiem un tā tālāk. Tāpat arī vajadzētu atcerēties, ka šī direktīva tāpat kā citas direktīvas um, attiecībās drošību, ir jātransponē dalībvalstu tiesībās. Un, protams, ka dalībvalstu varas iestādēm ir pienākums informēt uh, par šo transponēšanu. Šī direktīva ir transponēta Itālijā. Itālija mūs par to ir informējusi, un komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja lūgums ir jāiesniedz uh, kompetentajām Itālijas varas iestādēm. Un it īpaši tie ir runa par darbā inspekciju. Šī iestāde būtu pirmā, kurai ir jārīkojas šādā situācijā. Komisija varētu iejaukties, ja mēs zinātu, ka ir pārkāptas Eiropas tiesības, taču šī lūgumraksta priekšmets nav pārkāpums. Te ir runa par uh, sliežu atbrīvošanu no asbesta. Un šāda prasība ir dalībvalsts kompetencē. Komisija šeit nevar iejaukties. Tieši tāpēc savos rakstiskajos komentāros mēs esam arī iekļāvuši Itālijas darba inspekcijas adresi un uh, pārējās uh, kontaktus. Tas nozīmē, ka Lūgameks varētu vērsties šajā iestādē. Ja turpmāk notiks kādi darbi uz šīm sliedēm, tad, protams, šiem darbiem ir jānotiek saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, ir tīpaši saskaņā ar direktīvu par asbestu, ko es pieminēju. Un, protams, ka Itālijas tiesas aizardzības eh, iestāžu kompetencē ir izskatīt šādus gadījumus, un ja būs kādi pārkāpumi attiecībā uz piesārņojumu, tad komisija rīkosies un darīs visu, lai nepieļautu Eiropas tiesību pārkāpumus. Pašlaik šādu pārkāpumu nav, to nevar konstatēt. Tāpēc es domāju, ka tas būtu viss, ko komisija var pavēstīt. Paldies! Grazie, ehm, ci sono in... Paldies! Vai kāds eh, telpā vēlas ko minēt? Jā, Jārkungs, lūdzu. Ja man būtu trīs priekšlikumi, jo komisija patī savā rakstiskajā atbildē raksta, ka iespējams eh, varētu rasties pārkāpums attiecībā uz Eiropas eh, darba un veselības aizsardzības tiesību aiz, uh, piemērošanu. Jā, protams, ka ir vajadzīgs vairāk informācijas, tieši tāpēc es domāju, ka lūgumraksts ir jāatstāj atklāts un ir uh, jānodod šis eh, lūgumraksts arī nacionālajām varas iestādēm. Jā, protams, tas ir eh, nacionāla tiesību kompetencijā, mēs īsti nezinām, kas tur notiek, un tāpēc arī nevaram sniegt atbildi lūgumrakstu iesniedzējiem. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Eh, allo stato attuale non mi risulta che esista in, in Italia una commissione per le petizioni. Es nedomāju, ka Itālijā ir parlamentā šāda lūguma rakstu komiteja. Vienīgais, kas mums ir, ir eh, civilais ombuds. Tas ir eh, kaut kas līdzīgs Eiropas ombudam, kaut gan neveic tieši tādas pašas funkcijas. Taču es domāju, ka mēs, kā eh, lūgumrakstu komiteja un kā parlamenta pārstāvji, varētu skatīties tā mazliet elastīgāk uz šo lūgumrakstu. Lūgumraksts iesniedzējs nelūdz mums doties un, un remontēt šīs sliedes. Viņš vienkārši vēlās, lai mēs kaut ko darītu. Jo tā kā mēs zinām, ka šīs bīstamās vielas tur ir, tad nevajadzētu rīkoties, ņemot vērā, ka tas ir potenciāli bīstami. Tieši tāpēc mūsu pienākums kā starpniekam starp uh, pilsoņiem un varas iestādēm ir uh, nosūtīt paziņojumu deputātam Itālijā, kurš ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, vai šāda programma patiešām pastāv un ir tik laba. Tas nozīmē, ka mēs varētu šeit spēlēt aktīvu lomu Atšķirībā no komisijas, kas ir izpildu orgāns, mums ir jāsadarbojas ar pilsoņiem, lai censtos risināt viņu problēmas. Tāpēc es domāju, ka pirmais, ko mēs varētu darīt, ir uzrakstīt eh, konkrētajam cilvēkam un pārbaudīt, kas īsti notiek. Vēstuļu sūtīšana citām Itālijas varas iestādēm iespējams nav īsti pareiza. Mēs varētu atstāt šo lūgumrakstu atklātu un nosūtīt vēstuli atbildīgajiem. Paldies, tad varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, un te ir runa par ietekmes uz vīdi izvērtējumu Nord Stream gāzes vadā Baltijas jūrā. Gīringeris kundze, kas ir referenti, nav klāt. Taču Morko Naitis kundze lūgusi vārdu. Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Э, ačiū, ponė pirmininkė. Um, gaila tikrai, kad nėra pranešėjos, aš negalėčiau. Paldies, priekšādātāji. Patiešām žēl, ka nav klāt referentes. Nevar izteikties par ziņojumu kā tādu šajā kontekstā. Jāatcerās, ka agrāk esmu nodarbojusies ar Nord Stream jautājumiem Un tāpēc es gribētu uzdot jautājumu komisijai par eh, turpmāko monitoringu un eh, Nord Stream gāzes sārvada izv... novērtējumu. Es zinu, ka pavisam nesen gāzes vads tika senīgi atklāts ar eh, lielu troksni, ar lielu uh, patosu. Ja no paša sākumā Nord Stream vads radīja daudz problēmu attiecībā uz vīdi, vidas aizsardzību. Tāpat arī tika runāts par enerģijas eh, resursu izmantošanu un politiskiem jautājumiem. Mēs zinām, ka Nord Stream publicēja rezultātus, un tur tika minēts, ka šim gāzes cauruļvadam ir mazāka ietekma uz vidi nekā tika sagaidīts. Taču mums ir jāsaka, ka katra valsts saskata tikai daļu no vispārējā konteksta attiecībā uz Baltijas jūru. Ir jāatcerās, ka zivju tos, toksiskums netiek iekļauts piesārņojuma parametros. Tāpat arī ir uh, pasūtīta īpaša izvērtējuma programma un uh, Tur tiek runāts par to, ka 2009. un 2010. gadā šis divu toksiskums ir ļoti palielinājis, nīt īpaši šeit ir runa par Somijas līci. Dažās eh, Baltijas jūras teritorijās šis toksisms pārsniedza pat 2000 reizes, 200 reizes atvainojas. Ir jāsaka, ka šāds kaitējums ir jūtams visās sugās, visās zivju sugās. Pētījuma rezultāti parāda, ka 2010. gadā ir izveidojusies augsta riska zona ap cauruļu vadu, un eh, toksiskuma līmenis pieaug šī gada laikā. Šogad esam saņēmuši informāciju par senāku statistiku 2006. un 2007. gads. Un saskaņā ar mm, datiem tur ir teikts, ka šis toksiskums Baltijas jūrā samazinās, bet kopumā tur ir minēts, ka vides situācija Baltijas jūrā ir ļoti smaga. Es šeit runāju par toksiskumu un ir jāsaka, ka dati attiecībā uz šo problēmu nav iekļauti vispārējā izvērtējumā. Kāds ir komisijas viedoklis? Vai jūs domājat, ka uz šiem jautājumiem ir jāsniedz atbilde? ir paredzēti plāni um, likt trešo cauruļu vadu, kas būtu saistīts ar Nord Stream projektu. Vai mums ir uh, galīgā informācija par uh, turpmāko Nord Stream ietekmi uz Baltijas jūru un tās vidi? Manuprāt, ģenētisko mutāciju vērtējums būtu noteikti obligāti jāveic, Mums ir vajadzīgi dati arī par piesārņojuma koncentrāciju. Izvērtējot šos rezultātus, mums vajadzētu ņemt vērā Nord Stream ietekmi, jo pašlaik tam netiek pievērsts pietiekam daudz uzmanības. Ja Nord Stream atsakās sniegt informāciju par izmaiņām šajā, šajos toksiskuma līmeņos, tad Eiropas komisijai un arī citām iestādēm vajadzētu uh, izdot eh, prasību par šādu datu sniegšanu, jo tas taču saistīsies ar turpmāko šī projekta attīstību. Es eh, gribētu atgādināt, ka Eiropas parlamentu deputāte parakstīja šo uh, eh, lūgumu rakstu, jo viņa tolaik vēl nebija deputāte. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvēm, jums ir kas sakāms. Nē, bet lūdzu atcerieties, mums ir atlikušas tikai desmit minūtes laika, mums ir jāskata vēl viens darba kārtības punkts. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, man nebūs tādu vispārēju plašu paziņojumu, jo decembrī mēs jau saņēmām, des, jūs jau saņemat desmit lapus, kur komisija ļoti plaši izskaidroja situāciju par to, kā šie dažādie jautājumi, vidi, transports, enerģija, jūrniecība un tam līdzīgi ir tikuši risināti projekta laikā. Jāsaka, projekts, protams, ir ārkārtīgi komplekss, sarežģīts un ir tikai normāli, ka tas rada virkni jautājumu. Kas attiec uz enerģijas un transporta jautājumiem, gribu atsaukties uz to, ko komisija jau teica savā paziņojumā Pievērsīšos šeit vidas jautājumiem. Un uh, jau vēlreiz gribētu atkārtot, ka galvenais šīs rezolūcijas um, punkts bija lūgt komisiju veikt vidas ietekmes novērtējumu. Komisija savukārt pasaka, ka, uh, saka, ka lūk, tā nav tās kompetences, tas nav komisijas kompetencē, pilnīgi noteikti tas ir paklauts IAE direktīvai mm, un tas ir dalību valstu ziņā. Un tieši šis eh, attiecīgais eh, šāda procedūra jāpiemēro šajā gadījumā. Gribēju tikai apstiprināt, ka tā viņš šķiet, ka cauruļvats, eh, tātad pirmais cauruļvats jau ir uzcelts, un oktobrī paredzēts palaist pa to arī gāzi. Kas svarīgākais? Notiek arī, notiek arī monitorings, ir iekārtas, kas novērto šo cauruļvadu. Tā ir viena no prasībām, kas iestrādāta tika projektā To paredzēja visas dalībvalsts, tostarp arī Krievija, pamatojoties uz virkni konsultācijām ar vidas aizsardzības organizācijām, ministrijām un interesētajām pusēm. Ne tikai šajās eh, četrās dalībvalstīs, kur krasti atrodas pie Baltijas, eh, kuriem ir Baltijas jūras krasti, bet arī tātad sasinoties ar citām organizācijām un neskatoties ar šī projekta sarežģītību, eh, nu, komisija uzskata, ka šis projekts ir bijis gana pārskatāms, tas ir radījis paraugu praksi un e, novec nu, pie labiem rezultātiem. Komisija, piemēram, paņemties uz Nord Stream projekta, grasās īstenot e, simulārs līdzīgs, e, tātad sim, vienlaicīgs līdzīgs projekts, kā piemēram Nabuko, Cauruļvadu un tam līdzīgi, attiecībā uz to, kādā veidā projekts tiek gatavots, kā tiek veikt ietekmes novērtējumi tā tālāk. Jo šeit ir tiešām veikts tāds visaptverošs vidas ietekmes novērtējums projekta ietvaros un komisija uh, domā līdzīgi veidu procedūru piemērot citiem līdzīgiem projektiem. Bet tagad pievēršoties monitoringam. Gribu teikt, ka pašreiz monitoringi jeb uzraudzību veids 20 atsevišķas uh, kompānijas, ar ko sazinājies Nord Stream, un šīs kompānijas nav tikai privātas, bet tās ietver arī nacionālas varas iestādes, kā piemēram Zviedrijas meteoroloģisko institūtu, uh, un tam līdzīgi. Tātad visi šie uzņēmumi vāc datus, struktūras vāc datus, ieved tās datu bāzē, un tad pēc tam tālāk nosūta citām varas iestādēm dažādās eh, dalībvalstīs, kas ir atbildīgas par uzraudzību. Vācijā, piemēram, galvenā varas iestāde, kas par to struktūru, kas par to ir atbildīga, ir, ir eh, kuģniecības satiksmes organizācija un uh, eh, izrakteņu iegūšanas uh, struktūra. Zviedrijā, piemēram, galvenais ir eh, piekrastes eh, organizācija, kas par to atbildīga Somijā. Eh, Dienvidu reģionālā attīstības aģentūra. Nu, detaļās te negrimšu. Tātad visās dalībvalstīs ir katrai kāda struktūra, valsts struktūra, kas uzrauk šos datus, un tad, pamatojoties uz, uz konkrētiem datiem, tās var attiecīgi pielāgot projektu un, piemēram, labot kļūdas, ja tādas tiktu konstatētas. Šobrīd balstamies uz Somijas varas iestādēm, ir saņemts ziņojumi no tām, un šķiet, ka projektam nav viss īpaši būtiskas ietekmes eh, atšķirība tā, kā tas tika sākotnēji paredzēts, varbūt vidas ietekmes novērtējumā. Drīzāk ietekme ir krietni mazāka nekā, nekā bija domāts. Runājot par eh, gēnu toksiskumu zivīs, Komisija ir apsverduši šo jautājumu ar vairākiem deputātiem 2011. Eh, gadā jau. Komisija ir publicējusi datu šai ziņā un nākus klēra paziņam, nezinu, vai tas jau ir ticis izkotots, bet šajā saistībā es pirms gribu uzsvērt, ka visas varas iestādes visās dalību valstīs, kas iesaistītas projektā, uh, ir ne, neviena no tām nav uzsvēruši, ka lūk, gēnu toksiskums vajadzētu, vai, to vajadzētu mērīt attiecībā uz Nord Stream projektu. Un tas taču no, un, un nenoliedzam, ka šīm četrām valstīm ir tehniskā kapacitāte to darīt, bet gēnu toksiskums nebija viens no problēmu jautājumiem, kas tika identificēts kā tāds iden, eh, projekta sagatavošanas un projekta gaitā. Uh, Tas varbūt ir kāds jauns elements nenoliedzam, ko varētu eh, attiecīgi iekļaut tālākās kopējās stratēģijās, bet jāsaka, šis jautājums ir jānošķir no pašreizējām dalību valstu saistībām, ko tās uzņēmušās attiecībās projektu un monitoringu kopumā, eh, un tātad eh, problēmām, ko varētu Nord Stream radīt. Komisija jebkurā gadījumā līdzfinansē programmu Baltijas jūras jautājumā, kur, jomā, kur tiek runāts arī par gēnu toksiskumu. Un eh, tikko būs pieejami kādi sīkāki darba kārtības punkti šīs strateģijas ietvaros, mēs pilnīgi noteikti padalīsimies tajos ne tikai ar deputātu, bet arī ar visiem citiem. No vidas viedokļa raugoties komisija līdz šim nav bijis nekāda pamata domāt, ka ir bijis kāds pārkāpums vidas aizsardzības tiesību aktu jomā, Komisija dalībvalstis visi ir gluži otrādi ļoti plašu pieredzi šādu projektu īstenošā un pilnīgi noteikti grasamies šajā pieredzē arī dalīties ar pamatnostāņu dokumentu palīdzību, ko šobrīd gatavojam. Te ietveram arī tāds jautājums, kā enerģija, transportā tālāk, un par šiem jautājumiem eh, vēlos atsaukties uz komisijas jau īstenot veikto paziņojumu. Paldies, saka priekšādātāja. Paldies par šo atbildi. Pilnīgi noteikti pie šautā, šī jautājuma vēl atgriezīsimies tuvākajā nākotnē. Un cerēsim, ka būs klāt tajā brīdī arī referenta, un viņi ļaus mums izlemt, ko tad darīt ar šo ziņojumu. Paldies kolēģiem! Paldies arī jums, kolēģi, ka likāt šo jautājumu priekšā. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir lūgumraksts, ko iesniedz Vācijas eh, pilsonis Mihails Ašbruks. Un viņš runā par asociācijas Solidarity, Independence un Democracy darbinie, darbiniekiem. darbiniekiem Līgumraksts iesniedzējs ir klāt, jā, redzu jūs, un jums tad arī dodu vārdu. Lūdzu. Madam Chairman, I... priekšsēdētāji, fellow... priekšsēdētāji godātie eh, deputāti, godātais Jārika Valēsa, es gribētu cerēt, es gribēju kaut jūs, būtu vēlējies kaut jūs būt šeit, bet nu ļaujiet man tagad jums ilustrēt situāciju. Divi pilsoņi, viens ir pagaidlīgums, līgums, Un viens ir lūk šis kontrakta eh, darbinieks. Kontrakta eh, darbinieki ierod šeit ar savu CV, mm, iziet eksamenus, Tātad pagaidu. Savukārt kontrakta aģentiem nav ļauts piedalīties iekšējos konkursos. Un tad ir šis otrs eh, darbinieks, kas strādā uz līguma. Viņš jau piesakās uz šo līguma darbinieku vietu, viņš iesniedz savu CV, ar viņu mazliet aprunājas, un lūk, viņš jau dabū darbu. Lūk, šim pagaidu līgumdarbiniekam nav ietiesība piedalī, ietiesības piedalīties iekšējos konkursos. Kāpēc tas ir svarīgi šo atšķirību parādīt? Ir tāpēc, ka, lūk, iekšējos konkursos um, rezultāti ir 25%, eh, respektīvi ir iespējams dabūt darba vietu. Un ir iespēja dabūt darba vietu, kas pēc tam jums ir uz visu mūžu. Ārējos konkursos, eh, piemēram, tādu kā es nolikuši, izveiksmes faktors ir 1% labākajā gadījumā. Un tas, ko mēs gribam vaicāt, mēs gribam teikt, ka, kon, ka kontrakta darbiniekiem jābūt tādām pašām tiesībām kā līguma darbiniekiem. Nedomājam, ka šeit ir kaut kāda veida pamats šādai diskriminācijai. Un es gribētu jums īsumā arī atgādināt par lietu, kas varbūt ir nedaudz smie, tāds. Eh, um, smieklīgs no Gutenbergas Vācijā, kur mēs konstatējām, ka, ka, pro, ka kādas personas eh, pro, Mm, doktora disertācija, tātad von Gudenberga doktora disertācija faktiski bija plaģiāts. We really think that this is... Mēs domājam, ka šādā veidā tiek pārkāptas pamattiesību hartā noteiktās tiesības kontraktu aģentu gadījumā. Jo tur netiek uh, iekļaut nekāda veida atlaidi šajā gadījumā. Tāpat tas ir arī, domājam, pārkāpums pret uh, direktīvai 1199 čāsvieta 17. Pilnīgi skaidrs pārkāpums. Un vēlamies norādīt, ka mēs prasam ko tādu, kas e, faktiski novestu pat pie reāla ietaupījuma finanšu ziņā. Jo, jo vairāk cilvēkiem būs piekļuvi iekšējiem konkursiem, jo augstākas būs arī vidējā veiksmīgā kandidāta līmenis. Nu, tā tad, padarot iekšējos konkursus pieejamus, kontrakta aģentiem uzlabos eh, kopējos darbinieku kvalifikāciju. Nu, varbūt par 1%, bet es domāju, tas ir vairāk kā nekas. Un kad mēs runājam šeit par cilvēkiem, kas jau ir iesnieguši dokumentus, par cilvēkiem, kas jau izturējuši eksāmenus un kas jau strādājuši komisijā gadiem, Un tāpēc domāju, tas ir pavisam praktisks ierosinājums, ar ko nākam šeit klajā. Ja nu vēlākā laika posmā kādam būtu jautājumi vai kas tam līdzīgs, e, tātad pēc šīs sanāksmes beigām es varu atbildēt jums gan angļu, gan vācu, gan arī franču valodās. Paldies par jūsu uzmanību un lūdzu palīdziet mums aizstāvēt kontraktu darbinieku tiesības. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk dosim vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu Roberto Karlīnī. Strādāju darbā pieņemšanas die, departamentā cilvēku resursu eh, jomā. Mūsu departamentā darbojas arī eh, darbinieks, kas nodarbojas tieši ar konkursiem. Un tagad atsaucoties uz Žāžbruka kunga iesniegto lūgumrakstu. Es domāju, ka varam jums pilnā mērā atbildēt. Komisija jau ir nosūtījusi rakstisko atbildi 2009. gadā uz šo lūgumrakstu, kurā detalizēti tiek aprakstīti trīs aspekti, kas minēti šai lūgumrakstā. Un te konkrētāk runāja par pirmo, respektīvi pilsoņu no E15 izslēgšanu, kuriem netiek dota piekļuva šiem konkursiem. Šis aspekts tika analizēts no juridiskā viedokļa, un tas, ir pilnība, tas pilnībā atbilst kopējiem reglamentam un nosacījumiem, ko pieņēmusi padome attiecībā uz darbā, darbinieku darbā pieņemšanu Eiropas Savienībā. Tajos gadījumos, kad tiek noteikta atlaide no attiecīgajiem nosacījumiem, objektīvais iemesls tam ir tāds, ka kas saistīts ar 27. reglamenta punktu, kur teikts, ka maksimālā geogrāfiskā izpla, sadalījums darbinieku vidū tā, ir e, jānodrošina pēc iespējas ātrāk. Otrais faktors, ko arī lika priekšā Ažbruks šodien, ir fakts, ka šīs iekš, iekšējie konkursi tiek e, pie, tie, ir atvērti tikai te, e, līguma darbiniekiem, nevis kontrakta darbiniekiem. Tas ir noteikts 29. reglamenta pantā. Un šeit jāsaka, ka darbā pieņemšanas iestādēm nav nekādas manevrēšanas iespējas. E, uz kādu noteikumu tas pamatots? Tas saistīts ar to, ka ir zināmi posteņi piešķirtie paplašanāšanās ietvaros, tie ir paredzēti attiecīgajās organigrammās un darbinieku štata plānojumā, un tur ir paredzētas vietas um, arī pa, tur paredzēt arī pašreizējie mm, tātad līguma darbinieki. No štātu plānošanas uh, viedokļa raugoties kontrakta aģenti nāk papildus. Un tāpēc, ja brīdī, kad tiek izsludināti konkursi, nu, protams, uz konkrētām darba vietām, tad ir uh, tie piedāvāti tiem, kas jau iekļaut kon konkrētajā štatā. Un nav iespējams cilvēks no malas vienkārši mm, tā tad ie ie iekļaut šajos konkursos, šajās vietās, eh, piedāvātiem šīs vietas. Ja jūs runājat tālāk par to, cik vienkārši ir šie konkursi, tad komisija, protams, saprot, ka tajā brīdī, kad runājam par ES desmit konkursiem, kas tika uzsākti 2009. gadā, pēc tam vēl tika pārsludināti pieci konkursi ES divi Rumānijai un Bulgārijai, un tur tika izmantots viens un tās pašas metodas. Mēs ļoti labi apzināmies, ka ir nepieciešams atbilstīgi reaģēt uz risku, ka varētu notikt pārlieka vienkāršošanās šajos konkursos. Un, lai šo jautājumu risinātu, tika pieņemts lēmums iesaistīt EPSO, respektīvi personāla atlases eh, struktūru, lai nodrošinātu tādu pašu kvalifikācijas līmeni gan iekšējiem, gan ārējiem konkursiem jo nevēlējāmies nonākt pie pārliekas vienkāršības. Skaidri, ko min Ašpruk kungs par veiksmīgu konkursu izturēšanu un darba saņemšanas iespējām, lielā mērā, protams, atbilst realitātei. Jo tiešām veiksmes faktors 23% bija iekšējos konkursos, ES10 un ES2 tāpat. Nu, nav jau tā, ka mēs ļaujam kontraktu aģentiem vienkārši blokveidā šeit iekļūt. Tiek sagatavot rezerves saraksts, jāskatās, vai mēs tos izmantojam, un nevienmēr visi kandidāti, kas iztur eksāmenus un tiek sarakstā iekļaut, arī saņem darba vietas. Šobrīd procentuāli darbā pieņemšanas eh, faktors attiecībā uz uh, vakansēm uh, ir 12% attiecībā uz e ES10 un ES2. Ja skatāmies uz paplašināšanās mērķiem, četri, ap, apmēram 4000 darba vietas, kas tika izveidotas eh, e ES10 un plus 2, tātad pēdējiem diviem paplašināšanās viļņiem, eh, līdz šim 12% ir piedāvāti no, no visiem darbiniekiem. Tā, protams, zinām, ierobežojumi, ir, zinām, zināmā mērā ierobežots skaits. Ir arī citi kolēģi, kas tika pieņemti darbā. Uh, vispārēja konkursa rezultātā, eh, kur vairs nebija attiecīgi nodalījuma, eh, atti, jā, paplašanāsnās viļņos. Un katrā ziņā šajos kon konkursos, protams, ka kontrakta aģenti var piedalīties. Nu, es ceru, ka esmu sniedzis pietiekamu atbildi, bet, protams, esam gatavi atbildēt ar uz jebkādiem jautājumiem. Paldies tur, paldies. Paldies turpina priekšsēdētāji. Jārkungs. Jā, protams, ir eh, jādomā par uh, līguma darbinieku un pagaidu darbinieku atšķirīgu uh, izturēšanos pret viņiem. Tas, protams, ir tāds tiesisks jautājums. Uh, komisija atsaucās uz personāla lēmumiem un uh, personāla statūtiem, vai tie atbilst esošajām tiesībām, vai šeit Eh, netiek eh, pieļauta kaut kāda diskriminācija. Tāds ir lūgumraksta saturs. Mans ieteikums būtu paturēt šo lūgumrakstu atklātu, nodot to juridiskajai komitejai, lai mēs iegūtu vairāk informācijas. Jā, mēs varētu mūsu juridiskajai komitejai nodot šo lūgumrakstu, juridiskā komiteja sastādītu atzinumu, un tad eh, mēs arī saprastu, uh, Eh, kā, tas, eh, kā, juridi, kā šie juridiskie jautājumi izskatās, un tad mēs varētu to parlamentāro komiteju vidū arī izšķirt šo jautājumu. Nu, sembra, no e... Eh. Šķiet, ka neviens cits vairs nevēlas izteikties par šo jautājumu, un tāpēc es pierosinājumam respektīvi, ka šī, šis lūgumraksts paliek atvērts, un mēs pieprasām atzinumu no juridisko lietu komitejas par šiem lūgumraksts iesniedzēja minētiem jautājumiem. Līdz ar to esam savu darbu kārtību izsmēluši. Paldies tulkiem arī par to, ka viņi palika nedaudz ilgāk. Visiem labu pie, novakaru eh, un uzredzēšanos.